Colleagues, can I bring the meeting to order again? Kolēģi, aicinu uh, uzsākt pēcpusdienas darbu. Man ir liels gods uh, jūs iepazīstināt ar ministru Rimantu Sinkeviču, Lietuvas uh, satiksmes ministru un transporta padomas priekšsēdētāju. Līdz ar to un viņš mums eh, pastāstīs par Lietuvas prezidentūras darba programmu šajā pusgadā. Esiet sveicināti, ministra kungs, mūsu vidū, transporta komitejā, šeit Eiropas parlamentā. Mēs uh, labprāt ar jums cieši sadarbosimies šajos sešos mēnešos un uh, vārds jums. Paldies, uh, priekšsēdētāji! cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels gods eh, pieņemt jūsu uzaicinājumu un eh, būt jūsu vidū, lai vēstītu jums par Lietuvas prezidentūras prioritātēm šajā pusgadā. Mēs ar īpašu lepnumu eh, atskatāmies uz mūsu valsts sasniegumiem atgūtās neatkarības laikā. Un šis te brīvības e, nasta nav bijusi viegla, bet domāju, ka šī izaicinājuma priekšā mēs e, nepagursim un mums sekmēsies. Šajos sešos mēnešos pievērsīsimies e, tām, lai noritētu konstruktīvs dialogs ES institūciju starpā, dalību valstu starpā, tā lai tiktu rasti praktiski risinājumi un reāli taustāmi rezultāti par labu mūsu pilsoņiem. Es eh, esmu īpaši priecīgs par to, ka jau tik saulaicīgi varu jums vēstīt par mūsu prezidentūras prioritātēm un eh, dalīties eh, ar jums savās pārdomās par to, kas būs būtiskākais mūsu atbildības jomā turpmākajos mēnešos. Eh, šī ir eh, mūsu iespēja nodibināt labas, draudzīgas sadarbības saiknes starp eh, padomi un parlamentu transporta un turisma jautājumos. Sadarbība, pretimnākšana ir Eiropas projekta panākumu ķīla, un vēlos, vēlos paskaidrot, kāpēc par to esmu pārliecināts. Tāpēc, ka Eiropas Savienībai arī turpmāk ir jārīkojas izlēmīgi, uh, Eh, reaģējot uz tiem izaicinājumiem, kādus mums rada eh, mūsdienu realitāte. Mēs eh, centīsimies atraisīt izaugsmes potenciālu, padziļināt vienoto tirgu, nostiprināt finanšu stabilitāti, kā arī ekonomisko un monetāro savienību Eiropas Savienībā. Vēlos arī pasvītrot to, ka tojoties parlamenta vēlēšanām, kas ir paredzētas nākamā gada maijā, Mēs eh, tātad eh, tuvojamies eh, leģislatīvo ciklu maiņai, un mēs noteikti īpaši raudzīsimies, lai likumdošanas darbs neapsīktu, lai mūsu, tā teikt, produkcijas izlaide neapsīktu, to no mums pieprasa mūsu pilsoņi. Lisabonas līgums parlamentam ir uzticējis jaunas pilnvaras un prerogatīvas, un uh, Eh, tas mums ir jāspēj godprātīgi izmantot. Tieši tāpēc visām ES institūcijām, labi apzinoties eh, jauno realitātu un iespējas, visām institūcijām eh, ir pienākums garantēt par to, lai to darbība un attiecības ar citām struktūrām būtu tādas, kas ir tendētas uz sadarbību, uz sinerģiju, jo to no mums sagaida mūsu pilsoņi. Viņi sagaida rezultātus. Un uh, mūsu darbs ir attaisnot uz mums liktās cerības. Pār, pār visu eh, Lietuvas eh, savā prezidentūras eh, laikā centīsies tēmēt uz konkrētiem rezultātiem. Mēs labi apzināmies, ka mūs vērtēs pēc mūsu darbiem, pēc mūsu darba efektivitātes. Tas nozīmē, ka uh, būs nepieciešama patiesa un dziļa sadarbība un saziņa ar Eiropas parlamentu. Tieši tāpēc es uh, un mani kolēģi, gatavojoties prezidentūrai, esam uh, labas un draudzīgas un konstruktīvas attiecības ar jums likuši mūsu prioritāšu augšgalā. Līdzinājās attiecības uh, ir bijušas ļoti jaukas, dažādās kapacitātēs un kontekstos esam ar parlamentu veiksmīgi sastrādājušies un esam pārliecināti, ka tas sekmēsies arī turpmāk. Esmu pārliecināts par to, ka mūsu sadarbība ies uh, tikai un vienīgi plašumā un dziļumā. Vēlos uh, īpašu paldies teikt mūsu priekštečiem īrijas prezidentūrai. Leo Varetkāram liels uh, paldies! Eh, par to, un viņu prezidentūras eh, iezīmes ir eh, bijušas spožas, un šī latiņa metaforiskā līdz ar to ir uzstādīta diezgan augstu. Un domājot par to, kādas prioritātes izvirzīt tieši transporta jomā, man vairs neradās nekādu šaubu pēc tam, kad biju ticies ar jums priekšsēdētāju kopā ar jums. Uh, Eh, mēs eh, pārstāvam plašu zināšanu, pieredzes, eh, bagāžu transporta lietās Eiropas Savienībā. Un mūsu sanāksme, mūsu tikšanās priekšsēdētāji bija fantastiska. Mēs varējām viens otru iepazīt, uzzināt viens otra mm, pārliecību un atļaujiet man paust cerību, ka mūsu sadarbība turpināsies tikpat konstruktīvi un um, sirsnīgi. Uh, Vēl atskatoties uz īrijas prezidentūras paveikto, uz eh, mana priekšteča paveikto un to, ko viņš eh, referēja šeit jūsu video pirms mēneša, īpaši jāizceļ TNT eh, tīkli un pastiprināts atbalsts Connecting Europe Facility instrumentam priekšstādātāji, jūs ar manu priekšstats esat eh, daudz ko paveikuši, lai šie divi manis minētie priekšlikumi kļūtu par realitāti maksimāli tuvā laikā. Un atsaucoties uz mūsu izvirzīto mērķi nodrošināt iz, augošu, tādu atvērtu, brīvu eh, Eiropu, mēs īpaši pievērsīsimies arī vidē draudzīgiem infrastruktūras tīkliem, jaunām tehnoloģijām. Uh, novatoriskām tehnoloģijām, vienotai Eiropas transporta telpai, automašīnu un automobīļu eh, drošuma jautājumiem un dažādu transporta tīklu eh, Eiropas Savienībā un trešajās valstīs integrācijas un savienojamības jautājumiem. Nu, par konkrētākiem uzdevumiem. Pirmkārtām, eh, direktīva par eh, alternatīvās degvielas infrastruktūru šeit pieņemsim vispārējo pieeju, mm, tāpat arī eh, vispārējo pieeju par atkarības mazināšanu no fosilā kurināmā un mm, arī šādu dokumentu par vienotā tirgus uh, sekmēšanu. Arī uh, cerams spēsim pieņemt lēmumu par Eiropas uh, satelīta navigācijas aģentūras izveidi, tādējādi liekot satelīta navigācijas tehnoloģiju Eiropā uz kvalitatīvi cita augstāka plauktiņa. Un šeit ir īpašs eh, potenciāls tieši sauszemes transportām. Ir eh, ievērojams eh, potenciāls uzlabot autoceļu un dzelzceļu transporta ehm, efektivitātes pieaugumu. Un tieši tāpēc Īpaši raudzīsimies, lai aktīvi turpinātos eh, tehniskās sarunas par, eh, tiesību, par šo tiesību aktu. Tāpat arī strādāsim pie dzelzceļa satiksmes drošības eh, paketes. Un labprāt arī panāktu progresu spriežot par ES dzelzceļa aģentūras regulu. Un tāpēc esam ieplānojuši semināru šovakar, kurā ir aicinātas Eiropas dzelzceļa dažādas aģentūras. Uh, un spriedīsim par eh, pārobežu eh, dzelceļu transporta nākotnē Eiropā. Zīleskungs ir eh, jau laipni apliecinājis savu līdzdalību šajā pasākumā un mīļi aicinu ikvienu citu interesantu mums pievienoties. Tagad par tehniskajām apskatēm Roadworthiness Package. Manuprāt, kopīgā darbā ir iespēja panākt vienošanos arī šajā jautājumā. Uh, Ar prieku sadarbošos ar jums, eh, referenti, Senhalovas kundze, Kūna kungs un eh, Savisāra Tomasta kungs, kundze, tulks atvainojas. Padoma ir eh, tātad noformulējusi savu pozīciju visos trijos šajos jautājumos kas veido mm, šo paketi, un padomu pagājušajā nedēļā pieņēma savu provizorisko pozīciju par šiem projektiem. Uh, Tāpat arī priekšlikumā par um, tehniskās apskates regularitāti, par komerc transporta apskatēm un automobīļu reģistrācijas dokumentiem. Ja mums visās šajās frontēs uh, izdotos panākt progresu, tas būtiski uzlabotu ceļu satiksmes drošību un transporta līdzekļu drošību Eiropā. Aviācija. Šeit vēlamies panākt progresu. Padomē, strādājot eh, pie projektiem, kas skar avio pasažieru tiesības, eh, viņu tiesības uz eh, palīdzību, viņu interešu aizsardzību, nenotikuša vai nokavēta reisa situācijās. Un šeit grasāmies tātad padome panākt pozīciju decembrī. Ar prieku uzsāktu sarunas par šiem projektiem arī ar parlamentu kaut arī eh, visticamāk tas eh, notiks Grieķijas prezidentūras laikā. Labprāt sāktu ar jums sarunas par eh, atgadījumu ziņošanu civilajā aviācijā. Tāpat arī esam gatavi cieši sadarboties ar referentes kundzi Deveirakas kundzi. Mēs ļoti labi apzināmies to, cik šis priekšlikums ir nozīmīgs tas, eh, tam ir potenciāls eh, būtiski paaugstināt gaisa satiksmes pārvadājumu drošību. Tāpat arī aicināšu savus kolēģus ministrus eh, apstiprināt padomas lēmumu par CESAR šo te kopu uzņēmumu. Padomi tāpat arī grasās uzsākt sarunas par vienoto Eiropas debesu 2 plus uh, izdevumu. Un 16. septembrī Viļņā aicināšu pie sevis ministrus, eh, transporta ministrus uz neformālo padomi, kurā aicināšu viņus izteikties arī par vienoto um, Eiropas debesu iniciatīvu. Eh, Senkalas eh, kungs ir apsolījis līdzdalību un ar, mm, ar īpašu prieku ehm, šai pasākumā Eh, satikšu arī Jaceku Kravčeku, Eiropas ekonomiskā un sociālā lietu mm, komitejas referentu. Un jūs priekšsēdētāji arī dzen aicinu piedalīties šajā neformālajā padomē. Tālāk jūras transports. Centīsimies panākt vispārējo mm, vienošanās padomē par eh, daudzgadu finansējuma piešķiršanu Eiropas kūģošanas eh, drošības aģentūras eh, ieplānotajām tātad eh, gatavības institīvām un ātrās reaģēšanas institīvām naftas un gāzes platformās. Un decembra, tātad ministru padomē, ceram panākt par, par to vienošanos un nekavējoties uzsākt sarunas ar jums. Ar Teilora kungu eh, atbalstu mēs varētu uzsākt sarunas par šīs aģentūras eh, institīvām, tā lai nebūtu pārāvums eh, šīs aģentūras darbībā un plānos pienākot nākamajam gadam. Tālāk par kuģu aprīkojuma iniciatīvu. Arī šeit esam gatavi darboties lai tirgo būtu plašs izvēles iespējas, augsts drošības līmenis uz kuģiem, kā arī zemes piesārņojuma līmenis no kuģiem. Un ceram uz uh, konstruktīvu sadarbību ar jums, referent, un uh, ar jums komisijas vice priekšsēdētāji. Tāpat arī centīsimies panākt progresu, strādājot ar regulu par ostu pakalpojumu pieejamību un, ostu, un tātad finanšu caurskatāmību ostu darbībā. Tādējādi nodrošina to, ka iespējams pārkraut vairāk kravu, efektīvāk un tādā caurskatāmākā veidā. 9. oktobrī viņa uzņēma Austrum partnerības valstu transporta ministrus Eh, tādējādi dodot ieguldījumu atvērtās Eiropas institīvā un sekmējot savietojumību starp eh, Eiropas Savienības un trešo valstu transporta tīkliem. Šī sanāksme būs iespēja spriest par eh, starpsavienojumu starp ES e infrastruktūru un infrastruktūru sešās austrumpartnerības valstīs. Ir jau identificēts konkrēti infrastruktūras projekti, kuros ir vislielākais tātad sadarbības potenciāls un kur ir iespējams piesaistīt arī starptautisku donoru finansējumu. Uh, Ehm, tur tātad uzstāsimies ar prezentācijām, sagatavosim prezentācijas, kuras eh, tiks pēc tam eh, sniegtas Austrum partnerības samitā eh, Viļņā decembrī. Tagad par turismu. Jāteic, ka atbildība par šo nozari Lietuvā piedar manam kolēģim, ekonomikas ministram, tomēr labprāt viņa vārdā var teikt jums lūko. Uh, Turisms neapšaubām ir nozīmīga tautsaimniecības eh, daļa, eh, tā rada darba vietas. Eh, un Lietuva ir viena no din dinamiskāk augošajām turisma valstīm Eiropas Savienībā, un tāpēc raudzīsimies, kā ir iespējams sekmēt uh, turisma iespējas un piesaistīt uh, kuplāku turistu skaitu Eiropā kopumā. Kopā ar Eiropas komisiju 17. un 18. oktobrī Viļņā Eh, Lietuvā uzņem, Viļņa uzņems eh, Eiropas 12. Eh, turismu fórumu. Tā nosaukums būs turisms kā samietiskās izaugsmes, sociālā pārmaiņa un labklājības faktors. Šai formā runāsim par sadarbības potenciālu, izaicinājumiem un uzdevumiem turisma jomā. Spriedīsim par nodokļu politiku turismu nozarē, cita starpā un Baltijas eh, jūras reģiona valsts turisma asociācija šajā formā grasās parakstīt ANO pasaules turisma organizācijas eh, ētiska turisma eh, kodeksu. Un paredzams, ka šajās sarunās tiks rasta vienošanās par jauniem novatoriskiem paņēmieniem, kā Eiropu veco kontinentu nostiprināt kā alaž interesanta un aizraujoša turisma galamērķi. Aicinu ikvienu apmeklēt eh, Lietuvu. Un eh, kopumā eh, turpmākajos sešos mēnešos centīsimies demonstrēt, ka spējam ar jums sadarboties konstruktīvi, aktīvi, cenšoties rast visiem pieņemamus racionālus risinājumus. Esam pārliecināti, ka panākumi Eiropas celtniecībā ir iespējama tikai tad, ja ir arī e, neformāls draudzīgas attiecības mūsu divu institūciju starpā līdzās oficiālajai formālajai sadarbībai. Un mēs e, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai savstarpējā sadarbība mūsu iestādēm ritētu kā uz stabils e, tādas formālās grunts, kā arī tādā sirsnīgā, neformālākā gaisotnē un sadarbībā. Paldies! Paldies, ministra kungs! Eh, jūs, tātad koordinātori, Savisāra kungs, Kūna kungs, e, koordinātori, kas vēl sen, Halova, Fudžijas, Fidanza. Nu, vieglāk būtu pavaicāt, kurš nav pieteicies e, runāt. Nu labi, sāksim ar koordinatoriem. Arī jūs, Kolčaka kungs, eh, tajā starpā. Baka kungs, eh, Savisārs eh, un visi pārējiem. Tā ir līdz ar to var šo sarakstiņu slēgt. Trīs minūtes koordinatoriem un divas minūtes pārējiem deputātiem. Sākšu ar Groša kungu. Lūdzu. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ministra kungam. Atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos, bet es jau varēju ar jūsu runu iepazīties rakstiskā veidā, pateicoties jūsu līdzstrādniekiem. Protams, novēlu jums daudz panākumu jūs esat uh, uzsākuši darbu tādā ļoti uh, trauksmainā brīdī, tas ir jūsu pirmais prezidentūras pienākumu laiks, un eh, parlamentā eh, jūs strādāsiet pie trim eh, svarīgiem jautājumiem. Jā, kā tad izskatīsies īstenošana? Padomu par to visai labprāt nerunā. Mums ir arī labs piemēls Komisija ar vienotajām Eiropas debesīm ir uh, sagatavojusi jaunu teksta redakciju, jo sākotnējā tomēr nevainagojos pārāk uh, lieliem panākumiem un mums neizdevās panākt to, ko vēlējāmies. Tādēļ es patiešām ļoti augstu vērtētu to, ja jūs šim jautājumam piešķirtu prioritāru statusu. ETP grupa grib pateikt ka mēs nedrīkstam kopīgi ar padomu un komisiju pieņemt lēmumus, lai pēc tam konstatētu, ka valstis neko nav darījušas. Mums tomēr ir jāparūpējas par veiksmīgu procedūru. Diemžēl šāds neveiksms atkārtojas, un tas jau nav nekāds izolēts gadījums. Runājot par ceturto Eh, dzelzceļu pakotni, mums eh, bija jānogaida ilgs laiks, lai kaut kas vispār sāktu notiktu, un mēs patiešām lolojam daudz cerību. Ir jāparūpējas par sadarbspēju, tas ir ļoti svarīgi, un jums kā padomei ir jāapzinās, ka parlaments vēlas, lai pakotne saglabātos savā veselumā. Protams, mums ir jāsaprot, ka tas nebūs viegls darbs, un tā tas arī. E, neizskatās. Ja mēs runājam par uh, ceļiem, ir jāparūpējas arī par visu trīs ziņojumu tādu kopīgu apskatīšanu. Šeit ir runāts arī par ceļu satiksmes drošību. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Pasažieru tiesības varbūt nav tik ārkārtīgi tehnisks jautājums, tādēļ esam priecīgi, ka esam tam, esat tam apņēmušies, pievērsušies. Uh, Es gribēju jums ko arī lūgt, esmu pārliecināts, ka mēs neesam vienīgā politiskā grupa, kam tas ir svarīgi. Pēc ļoti sarežģītām debatēm par aviāciju mēs varējām eh, vienoties, mēs nobalsojām un mums tika arī piešķirts sarunu pilnvars, tiek runāts par uh, pakalpojumiem lidostās, par uh, troksni un laika nišām. Uh, Es gribēju, lai padomu patiešām šeit papūlētos, nevajadzētu šos dosie kaut kur iegrūst atvilknē un teikt, lai jau nākamie tiek ar to galā, tas ir pārāk sarežģīti. Mūsu darbs arī nebija no tiem vienkāršākajiem, tādēļ mēs vēlamies, lai jūs pie šīs pakotnes aviācijas nozarē arī strādātu. Mēs novēlam jums panākums darbā, esam jūsu pusē, ja jūs vēlties panākt kādu progresu. Elka Drāvīkungs, sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies ministra kungam par ievadvārdiem! savas grupas vārdā arī jums novēlu panākums uh, turpmākajā pusgadā. Jā, tā ir pirmā Lietuvas prezidentūra. Un, protams, uz jūsu pleciem gūstas, gulstas liela atbildība. Šī ir tāda pēdējā prezidentūra, kas varēs noslēgt darbu pie konkrētiem jautājumiem, un tad pie uh, grožiem ķersies grieķu kolēģi, bet 2014. gadā jau būs uh, jaunas vēlēšanas, un nu, līdz tajā laikā būs grūti noslēgt kaut kādus likumdošanas aktus. E, uzklausīju jūsu programmu, paredzētos darbus un ar prieku dzirdēju, ka jau ir notikušas pirmās neformālās sarunas par uh, tehniskajām aks, apskatēm un noteikti citi kolēģi par to varēs teikt ko vairāk. Esmu patiešām gandarīts, ka viss ir norisinājies tik naski un ceru, ka eh, jūs prezidentūras laikā mēs jau varēsim panākt vienošanos. nu, kas varbūt mums nerada tik lielu sajūsmu, ir visi jautājumi, kas saistīti ar aviāciju, piemēram, pie vienotais uh, aviācijas tirgus. Mēs jau pirms uh, daudziem gadiem pieņēmām uh, likumdošanu kopīgi ar padomi, uh, lai uh, runātu par tādu efektīvāku aviācijas satiksmi, un tagad komisija ir piedāvājusi jauns priekšlikums. Es domāju, ka vajadzētu panākt progresu, jo tas noteikti nākt par labu gan patērētājiem, gan nozarei, gan arī uh, dabai, videi. Ja runājam par aviācijas pakotni, uh, Es nesaprotu, kādēļ tas nav uh, darba kārtības uh, pirmais punkts. Jūs esat gatavi, padomi ir izstrādājis savas pozīcijas, mūsējās jau arī ir visiem pazīstams. Nu, varbūt, ka vajadzētu beidzēt noslēgt darbu pie tā. Uh, jā, varu piekrist Groša kungam runājot par uh, dzelzceļa pakotni. Mēs ceram, ka šeit arī tiks spērti soļi uz priekšu, runājot arī par šo tehnisko pīlāru. Uh, parlamenta izvēlētā metode ir nedaudz savādāka. Mēs visu pakotni apskatām kā vienotu veselumu un ceru, ka šeit arī varēsim kaut ko panākt. Vēl daži vārdi par turismu. Domāju, ka daudzi šo nozari e, varbūt e, nenovērtē tik augstu, kā tā būtu pelnījusi, jo tas ir ļoti nozīmīgs ekonomiskās attiec, attīstības dzinējspēks. Varbūt jūs varētu šeit ko labot. Liels paldies un novēl jums panākums. Alde grupas vārdā Alde. Uh, uh, Maisners kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs. Jā, sēžu šeit, saka runātāja. E, vēlējos jums pateikties par jūsu programmas izklāstu. Tā ir ļoti ambicioza. Jūs pirmo reizi esat uzņēmušies prezidentūras grožas. Un jā, tagad e, tas ir gandrīz sasaukuma laika beigās, un jums ir jāstrādā pie daudziem ļoti svarīgiem jautājumiem. Īrijas prezidentūra jau daudz ko ir uzsākusi, bet tie ir ļoti nopietni likumdošanas akti, kas e, atrodas uz jūsu darba galda. Jūs runājat par alternatīvajām degvielām, ņemot vērā Transeiropas tīklus un Connecting Europe instrumentu. Tas ir ļoti svarīgi. Eh, protams, ir jābūt arī attiecīgai infrastruktūrai. Es pat tiešām, eh, jā, es nāku no Vācijas, eh, mums arī ir Eh, daļa eh, no, mēs robežojamies ar eh, Baltijas jūru, un tad varētu padomāt, kā šeit radīt attiecīgas infrastruktūras par ceturto. Dzelzceļa pakotne arī šeit nav daudz ko teikt, tas ir tāds ļoti liels cietais rieksts, vajadzētu panākt šeit arī zinām progresu. Uh, ir eh, ļoti daudz jautājumu, kas ir svarīgi visai Eiropai. Runājot par aviāciju, es ļoti atvainojos, ka man arī ir jārunā par to pašu, ko teica jau kolēģi, jā, aviācijas negadījumi, vienotās Eiropas debesis plus, jā, aviācijas pakotne jau, nu, ir um, gatava. Es saprotu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jūs vien paši nevarat pieņemt lēmumu. Mēs jau arī gribam jūs atbalstīt, bet gribam, lai darbs turpinātos, jo nedrīkstam pieļaut to, to, ka šis jautājums nogrimtu aizmirstībā. Esam tam veltījuši pārāk daudz laika, lai to pieļautu. Ja mēs gribam, lai būtu šī vienotā gaisa telpa un mēs gribam, lai likumdošana būtu daudz vienkāršāka, nevis sarežģītāka. Daži vārdi par ūdens transportu, EMSA finansējums, protams, tas mums ir paprātam. prātam Runājot par kuģu aprīkojumu, mēs šodien eh, nu pat pieņēmām ziņojumu, tur nav nekādu problēmu, un ostu pakalpojumu pakotne, eh, par to mēs vēl spriedīsim, bet gribēju pavaicāt, pati gatavoju ziņojumu par uh, piekrastes zonu pārvaldību un uh, jūras uh, telpu organizēšanu. Es tā tad uh, saprotu, ka jūs strādājat pie ļoti daudzām jomām un jums grūti būtu pievērsties vēl arī jūras transportam un piekrastes zonām, bet jāsaka, ka šī zilā Zilais pīlārs, zilā kolonna, tieši jūras transports varētu arī radīt ļoti daudz darba vietu un uh, uzkurbulēt tik nepieciešamo izaugsmi. Tādēļ es lūgtu jūs paskatīties arī ūdeņu virzienā. Paldies, novēlu jums panākums. Paldies! Krāmerkungs zaļo vārdā trīs minūtes. Paldies, ministra kungs, priekšsēdētāja kungs, vēlējos jums pateikties par uh, šo ievadrunu, novēlu jums daudz panākumu zaļo vārdā un būtu, ir ļoti jauki ka jūs esat pirmo reizi uzņēmušies prezidentūru. Nu jā, ja es pirms 25 gadiem kaut ko tādu teiktu, ka Lietuva būs prezidējušā valsts e, ES, tad mani uzskatītu par vājprātīgu, bet nu tagad tā ir realitāte. Tagad runājot par transportu, vienotās Eiropas debesis, te pat vairāk nav jārunā par sarunu vešanu. Punkts jau ir pielikts, viss ir nolēmts. Jau 1. oktobrī tam vajadzēja stāties spēkā. Dalību valstis spirinās pretī, tās pārkāpjas pārkāpt likumus, ko pašas ir e, pieņēmušas. Tagad tām nav nekādas izvēles, tām ir jāizteno šī likumdošana. Ir mazāk personāla, ir mazāk CO2 emisiju un maršruti tiek saīsināti, ja tiek pieņemta šī likumdošana. Tas nāk par labu visiem, padoma ir uzstādījusi veto, tā bloķē šo lēmumu. Jāsaka, ka visa Eiropa arī ir tāda kā valsts, un tā ir jāievēro tiesiskuma principi, kā katrai valstī atsevišķi. Es 2004. gadā tiku ievēlēts uh, Eiropas parlamentā. 2003. gadā es devos ar vilcienu no Berlīnes uz Tallinu. 65 turas bija šajā mm, eh, maršrutā. Es eh, ceļoju 60 stundas, man vajadzēja pārkāpt, eh, vienu gabaliņu varēja mērot tikai kājām un galu galā man Eh, tas prasīja ļoti ilgu laiku. Nu, ja 21. gadsimtā jūs varētu uztaisīt tādu lokomotīvu, ar kuru varētu mērot šo ceļu eh, daudz īsākā laikā, tad tas patiešām būtu ļoti labi. Un jāparūpējas par šī Austruma Eiropas projekta īstenošana, proti Rail Baltica, Baltijas dzelzceļš, protams, līdz kaunai jūs varat nokļūt diezgan viegli, bet pēc tam atkal mainās sliežu platums, un tas viss ir ļoti sarežģīti. Nu, ko jūs varētu darīt vai jūsu valsts kopumā, lai strādātu pie eh, šī jautājuma? Jā, ir trīs Baltijas valstis un Polija, kas ir vienisprātis, ka ir jāizstrādā šis dzelzceļa tīkls, Mēs nevēlamies, lai trīs Baltijas valstis būtu tā kā nodalītas, lai uz tām normāli nevarētu aizbraukt. Un esmu dzirdējis, ka ir iespējams doties ar vilci, ka vairs nav iespējams doties ar vilcienu no Latvijas uz Lietuvu. Padomu laikos tas bija iespējams, tagad tas nav iespējams. Nu, tas ir vienkārši neiespējami. Tātad jums ir jāparūpējas, lai šis Baltijas dzelzceļa projekts patiešām tiktu virzīts uz priekšu. Paldies! Paldies, un tagad Zīles kungs, EKR grupas vadā. Uh, Liels paldies, gribēju sveikt mūsu vidū ministru, novēlu jums arī veiksmi uh, šajos uh, pienākumos. Jūs esat nevien pirmo reizi kā lietuvieši stājušies pie prezidentūras grožiem, tā ir arī pirmā Baltijas valsts, kas uzņems prezidentūru ES. Tagad eh, mans pirmais jautājums par uh, dzelzceļa pakotni. Jūs teicāt, ka drošības direktīva ir ļoti svarīga jau padomē, jūs prezidentūras laikā ir jāpa nāk vienošanās, kompromisi, un tagad daži vārdi par Eiropas dzelzceļa aģentūru, jeb ERA varbūt, ka jūs varētu šeit arī lietas virzīt uz priekšu ātrāk. Es domāju, ka mums ir patiešām uh, visi uh, trumpi mūsu rokās, lai eh, pirm, šajā sasaukuma laikā vēl finalizētu uh, šo jautājumu par drošību un uh, dzelzceļa aģentūru. Mēs vienmēr esam atbalstījuši tādu pieeju, ka transporta projekti dzelzceļa jomā var garantēt labākus savienojumus starp jaunajām dalību valstīm. Baltijas valstīm tas ir īpaši no svāra, tas ir prioritārs projekts, ir arī šie transporta koridori Connecting Europe ietvaros un parlaments. Uh, parasti saprot, ka šajos projektos tiek eh, ļoti daudz nodokļu maksātāju naudas ieguldīts, piemēram, eh, arī kohēzijas eh, valstīm vajadzēja ieguldīt daudz TNT tīklā, un patiešām ir jāparūpējas par šo projektu augstu efektivitāti un liet, derīgumu, lai varētu cilvēkus pārliecināt, ka uh, vispār naudu tur jāiegulda. Jāpadomā varbūt arī par tādu kā kopu uzņēmumu izveidi, lai projekts varētu virzīties uz priekšu. ES pieeja pagaidām ir savādāk, jūs runājat par ekonomisko interešu grupām, bet finansējot liela mēroga projektus, tas nav tik vienkārši. Varbūt projekta sākotnējā posmā tas ir uh, labi, veidojot šāds ekonomisko interešu grupas, bet tad, kad projekts jau ir iekustējies, uzņēmis apgrieziens, jādomā par citām finansējuma avotiem. Baltijas valstīs ir šie uh, dzelzceļu kopuzņēmumi, mēs sadarbojamies ar Krievijas dzelzceļu un uh, tādēļ mums varbūt nevajadzētu izveidot tādu milzīgu uh, Uh, konglomerātu mūsu uh, dzelzceļš ir ļoti laimīgs, ka viņi nav iesaistīti šajā Rail Baltica projektā, bet kas tad varētu šo projektu virzīt uz priekšu, ja ne tāds jauns uh, kopuzņēmums? Mēs patiešām vēlētos redzēt, lai kaut kas šeit sakustētos, lai kaut kas virzītos uz priekšu, un es ceru, ka jūs arī prezidentūšu laikā kaut ko paveiksiet. Paldies, Robert! No GOE grupas Količeka kungs, trīs minūtes. Liels prieks, ka iekrāvāt mani runātāju sarakstā. Liels paldies! Priekšsēdētājs jūs jau vienmēr tiekat iekļauts. Labi, tālāk izteikšos čehu valodā, tā ka uzlieciet lūdzu austiņas. Ministra kungs, man ir pāris komentāru savas runas beigās jūs pieminējāt turisma attīstību un turisma nozari, un man jāatzīst, ka es īpaši daudz nezinu par jūsu valsti, par Lietuvu turisma kontekstā. Un ko jūs domājat par iekšzemes transportu? Un es šeit nedomāju iekšzemes ūdeņus saistībā ar turismu, bet es domāju, ka attiecībās konkrētām valstīm tas var tā varētu būt interesanta opcija, proti, proti izmantot iekšzemes ūdeņus turista pārvadāšanai. Tad vēl viens komentārs par jūras transportu. Jautājums, kas saistās ar offshore naftas un gāzes platformām un, un ar to saistīto piesārņojumu, kāds ir jūsu darbības plāns, un tālāk par aviācijas paketi. Mēs esam gandrīz sava darba noslēguma posmā, bet runājot par darbībām uz zemes, tur ir tomēr diezgan liels problēmas ar trokšņu līmeni, un ir diezgan grūti atrisināt šo trokšņu problēmu ap lidostām. Un es gribētu zināt, kas jums par to sakāms. Tāpat man ir komentārs par savu zemes transportu. Mēs runājam par CEF, par TNT, bet dažreiz mēs ignorējam vadītāju apmācību. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums saistībā ar satiksmes drošību. Vai jums ir kādi projekti padomā? saistībā ar vadītāju apmācību visās kategorijās. Tāpat gribu atsaukties 112 eko projektu. Un, protams, jāpiemina arī 4. dzelzceļa pakotne un ar nepacietību gaidu, kā varēsim panākt zinām progresu šajā jautājumā. Vēl jums veiksmi jūsu prezidentūrā. Paldies! Tālāk citi locekļi Baka kungs, pirmais divas minūtes, Džordži. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs. Min... Gribēju jums novēlēt panākumus turpmākajos sešos mēnešos. Jūsu programma ir ļoti ambicioza un esat nosprauduši tikpat ambiciozus mērķus. Es uh, dzirdēju, jūs minējāt, ka uzticaties parlamentam un cerat uz labu sadarbību. Jā, šis uh, teikums bija kā balzams mūsu dvēselē. Tagad daži eh, teikumi par uh, dzelzceļa pakotni, jūs to arī pieminējāt savā runā. Gribēju pavaicāt, vai jūs mēģēsin, mēģināsiet šo paketi atkal salikt kopā, vai tomēr mēģināsiet uh, iet jau pa iemītajām pēdām un koncentrēties tikai uz tehniskajiem aspektiem. Uh, Es eh, gatavoju eh, ziņojumu par sociālajiem aspektiem eh, sociālo lietu komitejā un gribētu, lai jūs to tomēr arī ņemtu vērā, tad, kad runāsiet par šo dzelzceļu pakotni, jo arī sociālo dimensiju nedrīkstam atstāt bez ievērības. Es esmu gandarīts, ka ja šeit runājāt par prioritātēm un gribēju pavaicāt, vai, jā, dzirdēju, ka jums jau ir bijušas pirmās sarunas, pirmās tikšanās, bet vēlējos pavaicāt, vai jūs varētu ieskicēt tādas galvenās vadlīnijas, kādā garā esat nolēmuši doties uz priekšu, un jūs runājat arī par sadarbspēju starp dažādiem transporta līdzekļiem. Jūs, to, jūs tam pieskārāties tā garām ejot, bet gribēju pavaicāt, vai jums jau ir tāds konkrētāks redzējums, vai varat to iezīmēt vēl spilgtāk, jo tas ļoti, noteikti būs ļoti aktuāls jautājums turpmākā laikā. Paldies! Mēsis Savisā. Paldies tālāk Savisāra kundze, divas minūtes lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies ministram. un veiksmī Lietuvas prezidentūrai, veiksmī mūsu kaimiņiem. Es patiešām domāju, ka visas trīs Baltijas valstis ir kā māsas, un, protams, tāpēc gribu novēlēt visu to labāko Lietuvai. Es negribu atkārtot to, ko jau sacīja koordinātori varvien viņiem piekrist. Es uzmanīgi klausījos jūsu ievadrunā, un es gribēju dzirdēt divus vārdus, kas ir tuvi jūsu sirdī, tāpat kā manai. Mēs šeit parlamentā par to runājam četrus gadus. Es runāju par Rail Baltica. Protams, ka tas nav projekts, kas attiecās tikai uz trīs Baltijas valstīm. Tā ir integrāla uh, transporta koridora sastāvdaļa kas pēc tam savietotos kopā ar tīkliem visā Eiropā. Un jūs labi zināt, ka pirms trīs mēnešiem trīs premjerministri nolēma radīt šo te kopuzņēmumu, kam, kas būtu atbildīgs par Rail Baltica projektu. Bet uz doto brīdi rādās, ka Lietuvas valdība un tāpat arī jūs esat piebremzējuši šo projektu un tādējādi apdraudat šī projekta finansēšanu nākamu, nākamā daudzgad finanšu plāna laikā. Nu kāpēc jūs to bremzējat un, un kam būtu jānotiek, lai jūs šīs bremzes atlaistu? Paldies! Paldies! Tālāk Senelovas kundze arī divas minūtes. Lies paldies priekšsēdētāji, lies paldies ministri! silti sveicu jūs mūsu vidū, mūsu komitejā, un kā jau šeit izskanēja, es esmu ziņotāja vienai no paketes sadaļām par tehniskajām pārbaudēm uz ceļa, un neformālā sanāksme mums jau ir notikusi kopā ar citiem ziņotājiem Un es patiešām ļoti novērtētu tādu proaktīvu pieeju no Lietuvas prezidentūras un ar nepatie, nepacietību gaidu sadarbību ar jums un ceru, ka mums izdosies virzīties uz priekšu salīdzinoši rāiti nākamo sešu mēnešu laikā un panākt vienošanos. Gribu pievērsties transporta drošības jautājumam un, dab, un vidas aizsardzības jautājumam kam vajadzētu izrietēt no šī tiesību akta pieņemšanas. Bet man ir viens jautājums, kas ir nedaudz uz citas nots, kas arī ir saistīts ar drošību uz Eiropas ceļiem. Pagājušā nedēļā plenārsēdē Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par stratēģiju, lai samazinātu nopietnus ievainojumus, kas iegūtu negadījumos uz Eiropas ceļiem. Un viena sadaļa, kas varētu dot zināmu pienesumu šajā rezolūcijā, ir eh, ekosistēma, ko, vai mēs varētu sagaidīt, ka tā tiks ieviest līdz 2015. gadam. Una kungs, paldies, priekšsēdētā kungs, ministra kungs, eh, sveicu jūs ar eh, pirmo prezidentūru Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par dažādiem sarežģītiem jautājumiem, dzelzceļa pakotni, aviācijas pakotni un, piemēram, ceļu satiksmes drošību. Es ceru, ka sadarbojoties mēs varēsim patiešām gūt panākumus. Man jau bija pirmā tikšanās ar Kauzakas kungu. Domāju, ka kopīgi ar Lietuvas prezidentūru mēs varēsim patiešām paveikt labu darbu, runāt par pārbaudēm par pārbaudēm uz ceļa un reģistrāciju. Uh, Jāsaka, ka Lietuva varbūt e, ir nevien tikai valsts, kurā ir uh, daudz dzelzceļa maršrutu, bet arī tāda valsts, kas ir bijusi pazīstama jūrniecības nozarē. Tādēļ ļoti labi, ka jūs esat runājuši par uh, Uh, kuģošanas drošību, par uh, kuģa aprīkojumu. Protams, uh, Startautiskā jūrniecības aģentūra ar mums sadarbojas. Ir jāievieš tādi patiešām skaidri mm, spēles noteikumi. Un Galileo tam arī ir jābūt tādam praktiski izmantojamam mehānismam, piemēram, runājot par kuģa drošību, kas notiek Baltijas jūrā. Tur atrodas ļoti daudz kuģi, kas braukā visos virzienos, un es domāju, ka ar tādas sistēmas kā Galileo izmantošanu varētu to izmantot. Nu, Klaipēda, nu, tā ir ļoti sen pazīstama osta, Pangala, Rīgenas sala. Šie savienojumi ir pazīstami jau ļoti, ļoti ilgi. Nu, domāju, ka šīs vēsturiskās saiknes arī atskaņosies tādā labā sadarbībā jūs prezidentūras laikā. Paldies, Uģies kungs, divas minūtes. Grazie, prezidente, benvenuto. Lielas paldies priekšsēdētāji. Laipni sveicu ministru un vēlu jums veiksmi jūsu darbā un patiešām saka to no visas sirds, lai gan patiesībā, ja tā atklāti saka, tad neapskauž jūsu stāvokli. Jo jebkuram, kurš šobrīd būtu jūsu vietā, droši vien, ka trīcētu sirds un varbūt arī kājas, jo laika ir maz, daudz atvērtu failu, pie kuriem tiek strādāts un tiek sagaidīts, ka tie tiks drīzumā noslēgti. Tāpēc eh, es, protams, saprotu, ka jūs negribētu vēl papildus failus pievienot šim sarakstam, bet es gribētu atsaukties uz tiem tematiem, ko jau norādīja kolēģi. Pirmkārt, dzelzceļa pakotne. Pie tās mēs esam nopietni strādājuši šajā komitejā, arī plenārsēdē. Patiešām ceram uz veiksmīgu noslēgumu. Un, ja tā ir taisnība, ka rotējošā prezidentūra centīsies koncentrēties uz konkrētiem tematiem, tad no vienas puses ir tomēr jāsniedz tāda kontinuitāte tiem failiem, kas jau ir iesākti un kuri tā dabiski tuvojas noslēgumam. Mans jautājums ir sekošs, vai jūs plānojat, ja nevis maz pabeigt, tad vismaz uh, sava darba sāraksta augšgalā ievietot arī lidostu pakotni? Un tālāk par turismu. Daudzus gadus jau mēs esam norādījuši, daudz maz vienprātīgi, ka turismas, turismas ir viena no tām nozarēm, kas var sev līdzi nest izaugsmu un nodrošināt attīstību visās Eiropas Savienības valstīs. Filips ie, iepriekš tam pieskārās, nu, varbūt pat par spīti ekonomikas krīzei, kura, kuras sekas vēl joprojām jūtamas daudzās valstīs. Uh, Es redzu, ka priekšādātājs man jau māja ar roku. Bet patiešām tas ir vairāk tās nevis jautājums, bet lūgums tiešām pievērsieties arī turismam. Paldies! Paldies, paldies! Tālāk Fidanca kungs divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji, sveicu ministru mūsu vidū un vēlu viņam veiksmi. Daži no aspektiem, kuriem es vēlētos pieskarties, ir nu, galvenokārt tie punkti, kur darbs jau ir iesāks, teiksim, lidostu pakotne. Mēs vienmēr esam teikuši, ka jāturpina skatīt trīs, šīs trīs regulas, tās uzskatāmas par pakotni, un droši vien zināsiet, ka divas no tām nav īpaši problemātiskas, viena gan ir diezgan sarežģīta, bet par spīti tam jāturpina progresēt pakotnes veidā. Un tāpēc es gribu var atbalstīt tos lūgumus, ko iz, kas izskanē no citu kolēģu puses, ka nevajadzētu lidostu pakotni atstāt kaut kur aizmugurē un necīnīties ar tām grūtībām, kas rodas šajā kontekstā. Lai nodrošinātu to, ka infrastruktūra attiecībā uz visiem transporta veidiem, ka šeit ir zināms progress nodrošināt, nodrošināts. Jo, un tas ir tāds vairāk tiešām padomas uzdevums, jo dalība valstis ir noraizējušās par to, kāds tad varētu būt šis te datums, uh, kad jaunās prasības stāsies spēkā. Protams, bāžas izskan arī par ar to saistītajām izmaksām, par harmonizēto standārtu ieviešanu. par alternatīvajām degvielām un, un uzpildēm, kur būs jaunas prasības spēkā. pat labi, nu, tāds vidustermiņš ir oktobris, bet, nu, tāds labais, no, tāds, la, tāda labā griba šajā gadījumā nav tāds pietiek, pietiekam, pietiekam lieta. Tomēr vajadzētu panākt taustām progresu, mēs patiešām sagaidām, ka kaut kas tiks darīts labāk, Baļina kungs, divas minūtes. Jā, paldies, paldies. Es saprotu visu to, ko jūs sacījāt ievadrunā, un es ceru, ka jūs uzņemsieties šos izaicinājumus tādā pašā veidā, kā mēs mēģinam uzņemties savējos, teiksim, dzelzceļa pakotnes kontekstā šajā parlamentā, šajā komitejā, un es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir ceturtā dzelzceļa pakotne vienotiem tirgumu. Un es gribētu pārliecināt jūs un apstiprināt to, ka mēs šeit Es runāju kā ēnu ziņotājs vienai no tehniskajām pakotnes daļām. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka mēs neatpaliekam un strādājam kopā sadarbību politisko grupu vidū, lai nodrošinātu, ka mēs visi varam panākt vienošanos. Un tas, ko mēs gribētu redzēt no jūsu puses, ir tas, ka padome nepieļautu no padomas perspektīvas, ka šī te uh, ka šīs pakotnes virzībā kaut kur paslīdētu kājas. Mēs saprotam, ka te ir atšķirīga Baltī, Baltijas valsts sistēma. Arī apvienotā karalistēmas ir atšķirīga sistēma. Taču netoties uz to ir svarīgi nodrošināt, ka mēs nepieļaujam to, ka šeit patiešām kaut kur mums pa ceļām paslīd kāja, ne tikai no tehniskā viedokļa, bet arī no tirgus atvēršanas viedokļa. Mēs negribam tādu divu uh, ātrumu virzību uz priekšu ka mums ir vienošanās par tehniskajām lietām, bet vēl joprojām nevaram panākt vienošanos par pārobežu transportu, tāpēc, ka tirgus ir, eh, tirgus ir slēgts, tur nav piekļuvis, un tāpēc tiešām jāpatur šī vīzija kā pakotne. Un tad citi pieminēja vienotās Eiropas debesis un to, cik ļoti mēs esam atpalikuši pie šī faila, ja mēs runājam par īstenošanas aspektu. Pat tiešām te varētu būt tik ļoti daudz priekšrocību no vienotajām debesīm, ka patiešām gribētu lūgt jūs virzīt arī šo failu uz priekšu un par turismu. Uh, kultūras turisms, kultūras mantojuma turists. Patiešām mums vajadzētu Eiropu parādīt kā vienot veselumu pasaulē, un, jo īpaši šajās laikos, kad Indija un Ķīna kļūst arvien bagātāk, un, un turisti no šīm valstīm dodas uz Eiropu, mums patiešām vajadzētu šeit izveidot tādu veiksmīgu preču zīmi Eiropai. Paldies! Paldies, Komala Cakus kungs, tālāk divas minūtes. Lielas paldies! Izteikšos pavisam īsi. Ministra kungs, paldies, eh, ka atnācāt un uzrunājāt mūs. Pavēstījāt par savu darbu programmu, par savām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem. Transporta nozare. Tas ir eh, vitāli nozīmīgs eh, tādsaimniecības sektors mūsu kontinentā. Un uh, Ir pagājušas vairākas nedēļas, kopš komisija nāca klajā ar jauno priekšlikumu par Eiropas ostu politiku. Tā ir ļoti nozīmīga politika, mm, programma, eh, kas noteiks eh, mūsu tautsēmniecības izaugsmi nākotnē. Eh, līdzīgi mēģinājumi jau ir bijuši pagātnē, tātad kaut ko šeit tā kardināli mainīt Es to zinu labāk kā viens otrs, un rezultāti ir izpalikuši. Mēs uh, tomēr atbalstām to, ka tiek mēģināts vēlreiz mm, tātad izstrādāt vienotus kopīgus spēles noteikumus, kas atraisītu izaugsmas potenciālu. Un kā jūs vērtējat eh, šī priekšlikuma izredzes? Kā jūs rīkosieties, lai prezidentūras mēnešos sekmētu šī projekta pieņemšanu. Paldies arī no savas puses vēlu veiks, veiksmi jums prezidentūras laikā. Droši vien jau no locekļiem dzirdējāt, ka ir tādas kopīgās tēmas, kas iezīmējās ceturtā dzelzceļa pakotne. Un šeit no mūsu puses ir vēlme patiešām ļoti nopietni mēģināt progresēt ar šo dosjē, pirmajā lasīmā pirms šī sasaukuma beigām. Tad Rail Baltica. Patiešām šeit ir zināmas bāžas par jūsu nacionālo pozīciju Rail Baltica jautājumā. Šeit arī komitejas locekļi par to izteicās, bet arī tas ir tomēr sadaļa no TNT tīkla. Un tā tas ir jāskat. Tad, protams, lidostu pakotne. Mēs visi zinām, ka lidostu pakotnē ir problēma. Uh, proti apvienotās karalistas un Spānijas problēmu par Gibraltāru lidostu, bet tas, ko mēs sakām, ir atstāsim Gibraltāru jautājumu pagaidām novērtām, progresēsim vismaz ar pārējo. Un tad uh, varbūt augstākas kaut kādas algas uh, izdosies mums ar šo jautājumu atrisināt kaut kā. Uh, Gibraltāra lidostas problēmu, bet nevajag tāpēc uh, kavēties ar visu pakotni kā tādu. Un tagad dod vārdu ministram atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem un komentāriem. Mm, paldies, priekšsēdētāji, komitejas locekļi. Esmu ļoti gandarīts par to, ka man ir šī iespēja uzklausīt jūsu komentārus jūsu viedokļus un jūsu interesējošos jautājumus. Un desmit no jums izteicās, ko es arī augstu vērtēju, un tas parāda to, ka jūs patiešām esat kompetenti, augsti kvalificēti un patiešām vēlaties panākt uh, šo tiesību aktu pieņemšanu un panākt to īstenošanu praksē. Uh, Es neteiktu, ka es te tā ļoti komfortabli jūtos sēžot jūsu priekšā un vairāk gan jūtos atbildīgs un, un jūt šīs atbildības nastu, jo šī ir mūsu Lietuvas prezidentūra, bet tajā pašā laikā es domāju, ka šie izaicinājumi vienlaiks ir arī iespējas. Tā kā es esmu optimisma pilns, un es redzu, ka no jūsu puses arī ir spēcīga vēlme sadarboties un tāpēc es ceru, ka Lietuvas prezidentūra patiešām būs sekmīga. Man būtu ļoti grūti atbildēt uz visiem šeit izskanējušajiem jautājumiem laika trūkuma dēļ, bet vēlos teikt vismaz sekojošo. Lietuvas prezidentūras laikā galvenā prioritāte ir Eiropas Savienības intereses, nevis atsevišķu dalību valstu intereses. Liels paldies par to, ka visi vēlējāt man un Lietuvas prezidentūrai veiksmi, un es varu patiešām secināt, ka darba kārtība būs ļoti noslogota, laika nav daudz Lietuvas prezidentūra patiesībā nebūs sešus mēnešus, tikai četrus ar pusi mēnešus. Mums ir eh, vesels mēnesis brīvdiena, pēc tam vēl pusmēnesis Ziemassvētkiem un jaungadam, bet darba ir ļoti daudz. Es zinu, ka jums ir svarīgi jautājumi, ko jūs gribētu ietvert papildus darba kārtībā, bet nu realitāte ir tāda, ka mēs nevaram paplašināt šo darba kārtību pārāk daudz. Gluži vienkārši tāpēc, ka nav nepietiekam daudz laika, nepietiekam daudz resursu. Jūs visi zināt, ka nav viegli rast risinājums visām šīm problēmām. Jūs minējāt ceturto dzelzceļa pakotni. Un jāsaka, ka, šis, ka šī tēma ir ļoti plaša, ļoti kompleksa. Tā sastāv no vairākiem tiesību aktiem. Un Lietuva nebija plānojusi analizēt šīs pakotnes tehnisko pusi savas prezidentūras laikā, tāpēc. Nē, lūk, atvainojos, mēs esam gatavi runāt par tehnisko sādaļu, esam gatavi panākt progresu šajā jautājumā. Protams, ka šīs diskusijas nebūs izolētas, tās būs, tās sasauksies ar vispārīgajiem aspektiem, Tad dzirdēju kritiku no jūsu puses saistībā ar Real Baltica projektu. Mūsu mm, kaimiņi ir noraizējušies par mūsu valsts pozīciju, un es zinu, ka Krēmera kungs un citi gribētu zināt, nu kur tad ir tas šķēršļus un kāda ir tad situācija ar Real Baltikas tīklu, kas būtu ļoti svarīga sadaļa no lielāka Eiropas tīkla. Un man jāsaka, ka mana valsts lietu, mēs skatāmies uz Rail Baltica kā uz diviem projektiem. Viens projekts šobrīd, mūsuprāt, jau tuvojas noslēgumam, projekts, pro, zināms, progress ir panāks 2015. gadā. Mums būs dzelzceļa savienojums līdz Kaunai. Un varbūt, ka Krāmerkungs arī varētu to izmēģināt vēlreiz, un varbūt šoreiz pēc daudziem gadiem jūsu pieredze būtu jau daudz patīkamāka. Bet nu, tā īstā problēma ir saistīta ar Real Baltica otro fāzi, kur iesaistīts ir ne tikai Baltijas valstis, bet, tā, bet šis projekts attiecās uz tādu garāku dzelzceļa savienojumu ar vairākām valstīm, un ja šis posms netiek īstenots, tad Baltijas valsts paliktu izolācijā, un tās pa dzelzceļu nevarētu piekļūt plašākam Eiropas tīklam. Protams, ka tās būtu pretrunā ar solidaritātes un citiem svarīgiem principiem Tas būtu pret tāda vienota transporta tīkla koridoru izveidi. Es Lietuvas prezidentūras vārdā varu teikt, ka mēs esam gatavi īstenot Rail Baltica projektu. Esam noturējuši diskusijas ar mūsu partneriem, mēs esam procesā, lai atrastu risinājumu tam, kā vislabāk to īstenot, bet lētākā un efektīvākā veidā. Mēģināsim atrast juridiski labāko risinājumu, varbūt, ka risinājums būtu šī kopaziņojuma nodibināšana ar Latviju un Igauniju, varbūt tur var piesaistīt arī Somiju, Poliju. Meklēsim partnerus, meklēsim risinājumu, jo mēs gribam, lai šīs projekts tiktu īstenots. Un lai tas netiktu bezgalīgi atlikts. Un, protams, šeit jāmeklē galvenokārt resursi, ko varētu piesaistīt, lai to paveiktu. Bet esam gatavi strādāt. Un varu apstiprināt, ka mēs plānojam pie šī projekta strādāt un progresēt. Tāpat apsēdos ar Sīmu Kālesa kungu, kurš piedalījās mūsu norganizētajā pasākumā par Lietuvu un arī Lietuvas Republikas uh, galva un, un citi Eiropas valstu vadītāji ir apstiprinājuši, kāda arī ir apņēmības pilna, lai nestu savu pienesumu šī projekta attīstībā. Tad vēl izskanēja jautājumi, kas saistīti ar apvienoto karalisti un Spāniju, proti lidostu pakotnes kontekstā. Bet es domāju, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāapstājas un jāaptur mūsu debata, jāmeklē kopīgs risinājums, jāmeklē kompromiss. Un Es gribu atvainoties par to, ka man nepietika īsti laika, lai atbildētu uz konkrētajiem šeit izskanējušajiem jautājumiem. Laiks ir zelta vērts un, diemžēl, tā nav pārāk daudz, bet es ceru, ka mūsu sadarbība būs sekmīga un liels paldies par laba vēlējumiem. Paldies! Liels paldies, ministra kungs! Un kā jau es sākumā teicu, mēs ar nepacietību gaidam, kad varēsim sākt sadarbību ar jums, ar jūsu kolēģiem, jūsu komandu Lietuvas transporta ministrijas pārstāvjiem un pastāvīgo pārstāvniecību Briselē. Parlaments vienmēr ir gatavs strādāt kopā ar prezidentūru. Es vienmēr katrai prezidentūrai saku, manas durvis ir vienmēr atvērtas. Ja jums ir nepieciešams konsultēties vai pārunāt kādus jautājumus, tas pats atkarīgs arī attiecās arī visiem citiem locekļiem. Un gaidam, Es ceru, ka janvārī atnāksiet vēlreiz uz parlamentu un izstāstīsiet mums par visām tām sekmēm un visiem tiem panākumiem, ko jums izdevies panākt. Un vēlreiz saku lielu paldies, ka ieradāties. Paldies, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, dārgie parlamentu locekļi. Okay, guys, we... Nu ko, draugi, tie, kas vēlas eh, doties prom, tos aicinu darīt to eh, klusiņām un pieklājīgi. Nākamais punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā - programma Marko Polo. Tās rezultāti un izredzes. Prezentācijas sniedz eh, Eiropas komisijas pārstāvis, kas atbild par šo te programmu. Kāremicos kungs. Lūdzu, vārds jums, Karamicos kungs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, cienījamie komitejas eh, locekļi, deputāti. Eh, ceru, ka esat saņēmuši prezentācijas izdruku un jā, nu šie ekrāni ir uh, tādi varēni paknapi te pie jums, tur, tur neviens neko īsti nevar redzēt. Nu, paskatīsimies, vai viss darbojas. Uh, kaut ko rāda, bet īsti neko redzēt tāpat nevar. Nu, labi, mēģināšu 10-15 minūtēs iekļauties un tad um, iespējams varu atbildēt uz vienu otru jūsu jautājumu. Tātad priekšvēsture. Bija mm, tātad mums pienākums sagatavot ziņojumu, kā to paredz 14. Uh, pants Marko Polo regulā. Uh, To mēs izdevām 14. maijā, kurā centāmies pievērsties eh, līdzinājiem programmas rezultātiem, kā arī paraudzīties uz eh, iespējamo turpmāko nākotni, turpmākajiem procesiem mm, nākotnē. Par to tad eh, jau šur tur ir runāts, par CEF, CEF ir runāts, par uh, TNT. Uh, Tāpat arī bija iekšējais darba dokuments e, līdzās šim te ziņojumam, kur bija pārsvarā statistikas dati, kā arī konkrēts atbildes uz atsevišķiem specifiskiem jautājumiem, kas ir uzdoti e, Marka Pola regulas 14. E, panta kārtībā. Konkrētāk runājot, šīs te regulas ietekme. EACI gūtā pieredze, tātad izpilda aģentūras pieredze, kā tur sekmējas jauninājumi un tā tālāk. Nu, lūk, ko vēlos uzsvērt īpaši. Šī programma ir unikāla. Tās uzbūve ir unikāla un neparasta. Un šeit galvenais rezultātu uh, rādītājs ir tas, ko saucam par model shift. Tāpat arī ir piesaistīts uh, riska finansējums, uh, nu, tieši biznesa apsvērumi ir šīs programmas motors. Un uh, Šeit tātad, eh, protams, eh, augsts atbildības līmenis, eh, augsta caurskatāmība un īpašā orientēšanās uz rezultātiem. Izmaksas tātad maksājumi ir orien, pamatoti tieši šajos model shift sasniegumos. Protams, ar mērķi nodrošināt efektīvu nodokļu maksātāju līdzekļu izlietojumu. Uh, Nu, lūk, vispārējais pārskats par Marko Polo pirmo un otro fāzi. Pirmā fāze bija no 3. līdz 6. gadam, budžets 102 miljoni, visi līgumi ir izpildīti. Otrā sērija, 7. līdz 13. gads, eh, budžets 450 miljoni, vēl eh, daži darbiņi, tā teikt, nav finalizēti. Kopā laikā no 3. līdz 12. gadam 198 projekti, 55 projekti Marko Polo pirmajā fāzē, 143 līdz šim brīdim otrajā fāzē. Daudz no tiem jau ir tātad noslēgti. Šeit ir svarīgi atzīmēt to, ka vairāk ka 700 Eiropas uzņēmumi, lielākoties mazie vidēji uzņēmumi, ir līdz ar to saņēmuši atbalstu šīs programmas ietvaros. Un lūk, šeit ir eh, finansēto projektu sadalījums pa gadiem. Un tad varat eh, izdarīt zināmas secinājumus par eh, dinamiku. Nu, tā tad nedaudz vairāk par to, kas tad ir šis model shift, kādi ir tie rezultāti, par kuriem varam spriest. Esam spējuši konstatēt, objektīvi konstatēt to, ka 22 miljārdi tonu kilometru ir, tā teikt, noņemti no ES autoceļiem. Un, lai jūs gūtu priekšstatu par to, cik tas ir, tas ir vairāk kā 1 230 tūkstoši piekrāmētu smago automašīnu, eh, kas veic tūkstošu kilometrus garu ceļu Berlīna līdz Parīze, tātad vidēji pārvedot 18 tonnas Nolūk, jums ir apmēram priekšstats par to, ko mēs esam iespējuši. Bet, eh, nu, vēlāk par līdzekļu izlietojumu runāšu mazliet plašāk. Tātad, nu, šī tā modālā eh, pārmaiņa, pārbīde Eh, Marko Polo otrā fāze. Šeit vēl gala rezultāti nav iegūti, jo daži projekti turpināsies līdz pat 20. gadam. Līdz šim brīdim lēšam, ka šī modālā pārbīde ir 20 miljārdi tonu kilometru. Uh, Um, tātad ir noslēgt līgumi uz pirmajiem pieciem gadiem un uh, ir paredzēts, ka tie ļaus mums tātad noņemt no ES autoceļiem 42 miljārdus tonu kilometru. Nu, tie ir tādi uh, optimistiskākie aprēķini. Tas tātad ir divreiz vairāk uh, piekrāmētu noslogotu kravas automašīnu, 2,3 miljoni uh, piekrāmētu kravas automašīnu 1000 km garumā ar tātad vidējo krāvu 18 tonnas. Un, kā jau es teicu, rezultāti būs vēl iespaidīgāki tad, kad uzzināsim, kā sekmējušies 12. un 13. gada um, tātad uh, līguma izpildes rezultāti. Un šeit lēšam, ka kopā rezultāts būs apmēram pie 61 miljārda tonu atzīmes. Uh, Ja runājam par ieguvumu videi no pirmās fāzes, šeit tātad šī modālā nobīda pārcelšanās eh, bija 22 miljārdi tonu kilometru. Eh, tātad maksājumi projektu atbalstam eh, bija 32,6 miljoni no tātad kopējā cipara 41,8 miljoni. Tātad 42 no tā rupi rēķinot Eh, rēķinot mūsu ārējās izmaksas, eh, mums eh, tātad speciālistiem pasūtījām izstrādāt tādu kā īpašu izmaksu kalkulātoru, mm, kas ļauj aplēst ietaupījumus par labu videi. Šeit šis ietaupījums tiek lēsts apmēram 432,9 miljonu eiro apmērā, un vēl lielākus rezultātus un sasniegumus paredzam gūt, kad noslēgsies Marko Polo otrā sērija. Tātad eh, Marko Polo pirmā fāze ir eh, tātad eh, katru eiro atpelnījusi 13 kārt. Mm, šīs te mm, tieši tādu, tāda atdeve ir bijusi šai te modālajai pārbīdei. Un, nu, par efektivitāti un budžeta izlietojumu. Tātad, uh, šeit eh, šie rezultāti, efektivitātes eh, rezultāti ir izrādījušies zemāki nekā paredzēts, jo tātad eh, starpmodālu risinājumu izstrādāšana un ieviešana, protams, ir sarežģīta, savietojamības dažādas problēmas, kā tātad savienot dažādus, pār, tātad dažādus transporta veidus, un, protams, 7. 8. gada finanšu krīze, kas ļoti negatīvi ietekmēja uh, tātad uzņēmēja labo gribu iesaistīties šādās izdarībās. Neviens nevēlējās uzņemties riskus, jo nu, tātad šā, šī programma tiek iznot uz līdzfinansējuma principa. Bet nu, galvenais, kas jāatzīst, ir tas, ka nauda izniekota netika. Tika izmaksāta 42 miljoni no kopā 102 miljoniem, kas bija pieejami. Uh, ir sasniegt 40, mērķis ir sasniegt par 46% tieši šīs modālās pārvīdes uh, eh, ziņā, un Eiropas saimnības budžetā ir atgriežusies 60 eh, miljoni eiro. Marko Polo otrā fāze ir līdz šim brīdim izmaksāta 75 miljoni eiro. Citi būtiski sasniegumi, tos ir būtiski atzīmēt. Pirmkārtām ilgtspēja konstatējam to, ka lielākā daļa projektu turpinās eh, arī pēc tam, kad ir eh, beigusies eh, tātad vienošanās par finansējumu un atbalstu. Tātad skaidrs ir tas, ka šī te atdeve mūsu ieguldījumiem, ņemot vērā to, ka projekti turpinās, īstenībā ir daudz lielāka. Un tas, ka mēs esam to uzdevuši tātad ārējai aģentūrai, arī tas ir bijis prātīgs solis Un šeit eh, tā efektivitāte ir izpaudusies tā, ka nu, ir jāņem, jāņem vērā, ka visa šī, šie procesi ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet eh, to visu ir izdevies paveikt eh, uz stabiliem tādiem pārbaudītiem finanšu principiem mazie un vidēji uzņēmumi. Vai daudzos gadījumos pat nespēja visus līdzekļus apgūt. Un šis tas, ko tā arī nespējām sasniegt. Mm, cita starp arī tāpēc, ka nebija eh, līdz eh, likumdevēju atbalsts. Eh, īpašs īpaš atbalsts nesanāca mazajām, maziem infrastruktūras projektiem, tā, tā, tā dēvētajiem pēdējā kilometra projektiem. Un šeit jau raugāmies nākotnē, tā lai šos te, nu, uh, um, suņa astes, tā teikt, uh, pārkāptu tur, kur tas ir īpaši nepieciešams. Um, TENS uh, 38. panta dažādi projekti. Um, perifērās teritorijas dalībvalstis, uh, tām ir bijušas īpašas grūtības uh, šī, šī, šo iespēju izmantošanā, tāpat ir arī dažas sūdzības saņemtas par to, ka lūk šeit tiekot sakmēta negodīga konkurence, uh, Eh, ir eh, veikta arī izmeklēšana, bet pagaidām nesam guvuši pierādījumus eh, šādām, šādām apsūdzībām. Nu, tagad īsumā par nākotni. Par to jau principā daudz ko esam pārnājuši TNT kontekstā. Principā mums ir jauna pieeja, kuras pamatā ir mācīšanās no pieļautajām kļūdām, no gūtās pieredzes. Šeit tātad runāt par kravu pārvadājumiem, uh, Eh, šeit būs tas eh, rīcība politikas pamats būs TNT eh, programma, līdzekļi nāks no Connecting Europe Facility, un tad vēl ir šādi tādi papildu aspekti, nu, piemēram, tas, ka jāsekmē novatoriskai transporta veidi, papildu infrastruktūras attīstība, attīstības projekti, multimodāla transporta apkalpošanas, apkalpošanas infrastruktūras attīst, at, atbalstīšana, to starp informācijas aprites eh, sekmēšana. Un arī tātad pievērsīsimies eh, tam, kā ir tādus tik tiešām revolucionārus, jaunus, novatoriskus risinājumus atbalstīt eh, tādā vai tā uh, oglekļa efektivitāte, um, kā samazināt CO2, citu cit veidu oglekļa savienojumu izmešus. Uh, domāsim par to, kā nepieļaut to, ka notiek tātad bankroti, izgāšanās, neveiksmes biznesā, un vispēcot domāsim par to, kā precīzi eh, tātad definēt turpmākos uzdevumus Marko Polo programmas, nu tā teikt, turpmākajām fāzēm, nākamajām programmām. Un šeit ir tad jāskatās, kā, kādas iespējas mums piedāvā TNT vadlīnija 38. pants Citu vienam sakot, esam guvuši kā pozitīvu pieredzi, tā arī konstatējuši, ka ir pieļaut zināmas kļūdas, nepilnības, e, būs krietni vielu pārdomām, un e, nu šķiet, e, ka galvenā līdz ar to esmu pateicis, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Kā jau teicu, ceru esat saņēmuši kā šo, šīs prezentācijas izdruku, tā arī pavadošo dokumentu, un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Groša kungs, Elka Drauja kungs, Maisners kungs. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Krāmer kungs. Oličeks. Rikē kungs. Ok, Mačo. Jā, vielen dank, Vorsitzende. Mačo, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijas pārstāvim. Man ir daži jautājumi un piezīmes. Sākšu ar piezīmēm. Marko Polo ir ļoti interesanta un noderīga programma. Tas uh, sasaucas ar balto grāmatu mm, par modernāku transportu. Gribēju pavaicāt, ko jūs esat darījuši, lai varētu cīnīties pret problēmām, ar ko sastapāties pirmajā darba posmā, ja ir e, izdots pietiekami liels līdzekļu daudzums, tad vajadzētu mm, mainīt eh, metodi, jo nedrīkst pieļaut to, ka uzņēmumi piedāvā labas programmas, bet sarežģītības dēļ eh, nevar eh, gūt panākumus. Gribēju pavaicāt, kādus kritērijus jūs esat mainījuši. Otrais jautājums, ko nozīmē līdzfinansējums, un trešais jautājums, vai gatavojot šos dokumentus ir sniegta arī kaut kāda palīdzība arī no citām institūcijām. Tas būtu ļoti svarīgi, ja mēs gribam um, atbrīvoties no šīs slavas, ka viss, ko Eiropa piedāvā, ir pārāk saržģīti īstenojums. Kad Rāvīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Papildinot uh, kolēģi jautājums, varbūt, ka jūs varētu sniegt vairāk informācijas par šo geogrāfisko projektu sadalījumu. Ir uh, valstis, kur šķiet šādas programmas tiek īstenotas intensīvāk nekā citās. Un rodas arī iespējas, ka uzņēmumi ir informēti par Marko Polo piedāvātajām iespējām, vai ir arī pietiekami daudz informācijas par šīm iespējām, kas pavērs Eiropas Savienības līmenī, vai visi e, uzņēmumi to zina, e, ka ir iespējams piesaistīt šādus līdzekļus. Un varbūt ar tādu skatu e, varoties nākotnē, es īsti nesaprotu, kas attiecas uz budžeta apjomu. Nu, mēs vēl īsti nezinām, cik daudz līdzekļu šeit tiks piešķirt. Varbūt, ka jūs varētu kaut ko pastāstīt par prā, plānoto grafiku, kad varēs pieteikties uz projektiem. Paldies! Maisneras kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies Karamacas kungam par eh, šo prezentāciju. Nu, es jau gribēju teikt eh, to, ko teica iepriekšēja runātāja, tātad tika runāts par geogrāfisko sadalījumu, un pašās beigās jūs teicāt, ka 4, mili, 4 miljoni kravas mašīnās pārvadāto preču varētu tikt pārvadāti, piemēram, vai nu pa ūdens ceļiem vai pa dzelzs ceļu. Kā jūs to iedomājaties konkrētāk, un kā, piemēram, kuģojot pa iekšzemes ūdens ceļiem varētu pārvadāt? pārvadāt vēl vairāk preču, ja varētu īstenot vairāk Connecting Europe instrumenta projektus, eh, lai varētu sasniegt vēl vairāk rezultātu. Nu, viss, tas viss no manas puses, jo citi jautājumi jau izskanēja. Paldies! Mihail, eh, jā, Nu, patiešām ir žēl, ka no šīs koncepcijas nāksies atteikties, jo pirmo reizi mm, tika radīti tādi finanšu stimuli, kas ir um, sasaistīti ar uh, tādiem uh, klimatiskiem mērķiem, tātad jo vairāk CO2 izdodas ietaupīt, jo vairāk naudas jūs saņemat, piemēram, pārliekot šīs kravas no ceļiem uz dzelzceļu un ūdeni. Bet varbūt varētu norādīt, kur tad ir šīs kļūmes, kā labāk sasniegt nospraustos mērķus ar šo instrumentu palīdzību, un tad viss tiks nolikts uz Connecting Europe instrumenta pleciem, un mēs par to aizmirsīsim šeit tiek veikta kaut kāda plānošana, un tad vienā brīdī šī plānošana šķiet bezjēdzīga, kaut kas tiek celts, un uh, vienalga, vai tur tas prasīs 30, 40, 50 gadus, nauda plūst. Bet tagad uh, Marko Polo piedāvāja tādu novatorisku pieeju salīdzinājumu ar citām. Diemžēl tas neguv panākums. Tagad ir emisija tīrzniecības sistēma, mēs uh, kādreiz to uzskatījām par ļoti lielu novatorismu, bija daudz kļūmju, tā tad bija piešķirt pēc pārāk daudz emisiju certifikātu, tos vajadzēja uz brīdi ieturēt, jo cenas ļoti strauji kritās, un tagad mēs joprojām mēģinām ieturēt to pašu virzienu un sakām, ka instrumentam jau nebija nevainas, bet mēs pieļāvām kļūdas īstenošanā. Es nesaprotu, kādēļ komisija ne, neveic tādu kā inventarizāciju un nepasaka, uh, trūkumi bija tajā un tajā jomā, bet ja valstis sasniedz emisiju samazināšanas mērķus, tās tagad nesaņem nekādu apbalvojumu. Šis instruments ir pazudis, un ja komisija atteiksies no emisiju samazināšanas mērķim līdz 2020, 2020. gadam, kādēļ tā to darīs? Nu nevar visu laiku tikai Eh, piešķirt naudu tad, ja ir sasniegti šie emisiju samazināšanas mērķi. Eh, tā ir tāda tūredzīga pieeja, un eh, ja kāds ir sasniedzis labus mērķus un ir bijis ar tādiem labiem nolūkiem, tikai tehnisku detaļu neizpildīšanas rezultātā finansējums tiek atcelts. Paldies, un tagad Količeka kungs, paldies. Es domāju, ka nav vajadzības atkārtot kolēģi teikto. Využīvāji. Man ir daži citi jautājumi. Kuros sektoros tiek izmantot šie Marko Polo finansētie projekti? Pirms 20 gadiem es. Předloni jsem byl informován mým nástupcem. Pie mums bija e, tāds dzelzceļa maršruts, un pirms diviem gadiem man teica, ka e, šis maršruts vairs nepastāv, ka tur vairs vilcieni nekursē, jo tas e, e, neatmaksājas. Jo, piemēram, stiklus var transportēt, stikla izstrādājums tikai pa maršrutu, kas ir garāks par 800 km. Ja maršruts ir īsāks, tad tas neatmaksājas. Kā tad tas ietekmē e, lielos uzņēmumus? Tā tad, ja viņiem e, ir jāpārvadā preces īsākā ceļa posmā, viņiem tas neatmaksājas. Kā tad jūs padarīsiet vilcienu satiksmi tādu rentablāku? Virkē kungs. E, Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas uh, varbūt izklausīsies smieklīgi, bet es zinu, ka jūs neņemsiet ļaunā. Uh, es par to nekaunos. Komisija. Uh, Vai jūs varētu aprakstīt kādu tipisku Marko Polo, nu tādu piemēru, vienu, vienu projektu? Kas tur īsti notiek? Kas ir dots, kas notiek un kas tur rezultātā sanāk? Jo citādāk ir grūti saprast, par ko vispār, vispār ir runa, kur tā nauda pazūd. Paldies, Karamicas kungs. Jā. Ja. Es devu šo nosaukumu Marko Polo, man jau viss ir skaidrs. Okay, thank you, Mr. Comments. Um, I... Komisijas pārstāvim vārds. Paldies par jūsu komentāriem, un es negribu šeit neko pārsteigties, jo būs arī revīzijas palātas ziņojums. Es negribēju pārāk lielu ažiotāžu radīt. Mēs esam sasnieguši jau daudz, un vienīgās grūtības radīja Eh, šis administratīvais uzdevums, kas bija jāveic uzņēmumiem, jo saskaņā ar finanšu regulu tas patiešām bija, tā bija konkrēta prasība. Protams, mēs uh, jau guvām daudz mācību, īstenojot Marko Polo 1 programmu un e aģentūra uh, jau programmas otrā posma ietvaros uh, sāk sniegt daudz vairāk informācijas mācoties no iepriekš pielaistajām kļūdām. Un uh, Eh, mēģinot vairāk eh, preču pārvadāt pa dzelzceļu un eh, pa iekšzem un pa ūdens ceļiem, es gribu jums atgādināt, ka mēs mēģinām patiešām vairāk kravu pārvadāt pa iekšzemes ūdens ceļiem, bet rodas problēma ņemot vērā uh, nozares struktūru. Ir nevien MVU, bet ir arī makro uzņēmumi un tur strādā 10, 15, uh, ir kāds 10, 15, uh, ja ir kāds 10, 15 uh, laivas vai kuģi, tad, protams, eh, šiem uzņēmumiem ir lielāka interese piedalīties šajās programmās. Bet ir arī tādas, eh, tāda ļoti maza uzņēmuma, kam pieder tikai viens maz kuģelis, un viņiem tad, protams, ir grūtāk piedalīties šajās programmās. Protams, mēs ceram, eh, vēlamies atbalstīt arī šādus uzņēmumus. Uh, Tie varbūt var apvienoties grupās, mēs sniedzam informāciju ar aģentūras palīdzību, bet mēs nevaram uh, patiešām panākt tik daudz, kā mums uh, um, patiktos. Uh, Rikē kungam atbildot runājot par vienkāršiem projektiem. Piemēram, ceļš no Vācijas ziemeļrietumiem uz uh, Spānijas ziemeļiem. Šajā ceļa posmā tātad uh, vairs uh, preces uh, netika pārvadātas pa automaģistrālēm, bet piemēram no Hamburgas ostas uh, pa ūdens ceļiem uz Spāniju. Uh, Ir uh, arī līdzīgi projekti runājot par savienojumu starp Poliju un Ziemeļu Itāliju. Un tā vietā, lai smagās automašīnas brauktu pa ceļiem, konteineri tika uzkrauti uz kuģiem vai, piemēram, uz vilcieniem, un tas arī uh, ļāva radīt tādu papildus ekoloģisko vērtību. Protams, mēs varētu arī e, jūs informēt par individuālajiem projektiem, kas varētu jums e, ļaut gūt tādu labāku ieskatu tajā visā, bet ir, protams, arī Kīpra, Malta, tādi perifēri reģioni, pat īrija. Tur programma netika īstenot tik veiksmīgi. Un projektu sadalīšana Eiropā, nu, izņemot šīs valsts, bija visai laba un tāda vienmērīga. Kā izvairīties no sarežģījumiem? Groškunga jautājums nu dien bija ļoti loģisks. Protams, mēs vēlamies vienkāršot procedūras um, šajā miedarbībā starp Marko Polo 1 un Marko Polo 2, bet, protams, uh, neesam guvuši pilnīgi ideālus rezultātus. Un tagad jau izvērtējot gūtos rezultātus, mēs mēģināsim uzlabot savu darbību, ņemot vērā uh, jauno DFS no 2014. gada un jauno TNT programmēšanas laiku. Mēs uh, tātad mēģināsim izskaust trūkums un vājās vietas, lai uh, procedūra būtu vienkāršāka. Vēl grūtības radīja tas, ka daudzi uzņēmumi vēlējās gūt labumu no programmas, bet Viņi, bet viņi vēlējās eh, tā tad izbūvēt visu līdz pēdējām eh, metram, kilometram, izbūvējot, piemēram, tiltus vai piekļuvi ostām vai, vai tā tad savienojumu ar ostu un dzelzceļu, bet eh, iepriekšējā Marko Polo programmā tas nebija iespējams. Vai Komacakus kungs vēl ir zālē, bet šķiet vēl citi referenti ir aizkavējušies, bet pateicoties jaunajam TNT, tad būs iespējams šāds projekts arī īstenot. Mēs patiešām mācāmies no savām kļūdām un cenšamies tās nepieļaut nākotnē. Runājot par projektu apmēru. Te nav pārāk lielu projektu. Galvenokārt sadarbojamies ar MVU, bet projekti ir nesuši cerētos augļus. Tātad varam būt apmierināti runājot par Krāmera kunga klimata aizsardzības mērķiem. Uh, Viņš tos pieminēja. Es ļoti labi saprotu, ko jūs domājat. Šai programmai patiešām galvenais bauslis ir klimata mērķi, tad, piemēram, eh, ja viens eiro tiek iztērēts, īstenojot projektus, tad jūs iegūstat 13 eiro samazinot eh, emisijas un troksnī. Mēs to esam eh, pārbaudījuši, aprēķinājuši, tātad tas jau ir pierādīts. Es domāju, ka tas patiešām ir atmaksājies praksē. Šādu klimata mērķu nospraušana ir bijusi vērtīga. Vides aizsardzība mm, patiešām ir e, bijusi pareizā kārts, uz, to visu, bū, uz kuras to visu būvēt, un šķiet, ka Vairuma no jautājumiem esmu jau atbildējis. Kāda veida krāva tiek pārvadāta galvenokārt tērauda izstrādājumi, mēbeles eh, un arī pārtiks produkti. Galvenokārt šāda veida krāvas tiek pārvadāts. Kramerkungs vaicā, ko no zāles, bet diemžēl bez mikrofona tūk to nedzird. Yeah, how do you do that? Kā jūs to darīsiet CEF kontekstā? Nu, tas man rada grūtības. I think you have debated that well in Tātad runājot par Connecting Europe instrumentu, mēs jau to pieminējam, runājot par TNT, par kravu pārvadāšanu un. E, mēs, protams, arī runāt par kravu pārvadāšanu, izvērtēsim to, cik videi draudzīgi būs šie projekti, piemēram, kravu pārvadāšana pa citiem ceļiem, nevien pa autoceļiem, emisiju samazināšana, Tas viss sasauksies ar 48. pāntā minēto, bet vēl ir pāragri kaut ko spriest, bet mēs jau esam pietiekam daudz mācījušies no savas pieredzes un mēģināsim uh, vēl analizēt jau gūtos rezultātus, lai patiešām labāk izmantotu arī TNT un uh, Connecting Europe miedarbību. Said, vai tu gribēji kaut ko minēt? Jā, runāt par Connecting Europe. Uh, jūs teicāt, ka tas viss vēl ir miglātīts, jo tā ir nākotne. Uh, Eh, ja tiek eh, piedāvāt jauni priekšlikumi, vai jūs varētu precizēt kaut ko par eh, grafiku un pieļaujot, ka aizvien lielāks dalību valstu skaits nāks klajā ar priekšlikumiem, Mums ir jāsaprot, ka Marko Polo vairāk sadarbojas ar privātiem uzņēmumiem, MVU, makro uzņēmumiem. Kā varēs, uh, uh, pateicoties Connecting Europe instrumentam, īstenot šos uh, mazos projektus. Lūdzu. Ļoti labs jautājums. 38. pāns par kravu pakalpojumiem. Nu, šeit dalību valstīm nebūs jāizsaka priekšlikumi. Uh, Protams, mums vēl šogad ir eh, jāizstrādā vairāk priekšlikumu un 2014. gadā eh, otrajā semestrī veicot ex ante izvērtējumu mēs varēsim lēmt, kā izmantot eh, nākamās daudzgad finanšu schēmas naudu. Bet mēs ceram jau šajā gadā tātad nāk lajā ar pirmo priekšlikumu kopumu saskaņā ar 38. pāntu par TNT darbību. Un, protams, te vēl norisinās pārunas par DFS, eh, un mēs esam visai optimistiski, ka jau septembrī būs lielāka skaidrība, bet eh, līdz tam mums vajadzētu saprast, eh, kā mēs šeit piemērojam 38. pāntu, un nākamā gada sākumā mums jau būs labāks ieskats, lielāka skaidrība un ceram uh, tātad ar priekšlikumam nāk klajā gada vidū. Paldies! Thank you very much! Labi, paldies! Karamicas kungs. Tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Atzinums uh, komiteja ITRE par KS21 Laseka kungs ir uh, atzinuma autors. Paldies priekšsēdētāji! Lūdzu, uh, kolēģi, uzlieciet austiņas, jo labprāt runāšu savā dzimtajā valodā. Cienījamie uh, kolēģi, priekšsēdētāji, vēlos uh, stādīt jums priekšā šo ļoti nozīmīgo atzinumu. Tas ir būtiski nozīmīgs stabilitātei un izaugsmē visā Eiropā. Noteikti zināsiet, ka Nozare, eh, rūpniecība, tautsēmniecība piedzīvo grūtus laikus. Auto būve eh, jau piekto gadu pēc kārtas cieš zaudējumus, daudz uzņēmumi, daudzas ražotnes restruktūrējas, tās ir vienkārši spiestas to darīt, eh, vairākas ražotnes Eiropā jau ir slēgtas, ir pārtraukušas rūpniecisko ražošanu Un runa ir par 12 miljoniem darba vietu, kas potenciāli var ciest šo pārmaiņu rezultātā. Autobūve ir viena no uh, Eiropas Savienības pamat industrijām, un tieši tāpēc Eiropas komisija nākos klājā ar rīcības plānu, lai eh, censtos mēģināt pavērst pretējā virzienā šīs te skumjās tendences uh, autobūvē. Neiedziļināšos detaļās, uh, atgādināšu tikai to, ka šeit ir runa par četriem pīlāriem Protams, komisijas centieni ir atbalstāmi. Es eh, to darīšu, jo atbalstu šo tautsamniecības nozari, kur pretī rīcības plāns un nospraustie mērķi ir ļoti tādi miglaini. Šeit ir neskaitāmas eh, atsaucas uz eh, tādiem tiesību aktiem, kas vēl tikai taps pieņemt, iespējams taps pieņemt, līdz ar to viss karājas gaisā lielā mērā. Kas tad tas par rīcības plānu? Un lielākais trūkums ir tas, ka sagatavojot šo rīcības plānu, komisija eh, balstījās eh, daudz pozitīvākos eh, scenārijos nekā mm, to pieļauj šī brīža realitāte, jo autobūve ir piedzīvojis daudz skarbākus samazinājums produkcijas izlā, izlaidē nekā sākotnēji tika lēsts Un eh, arvien vairāk ražotnēm, autobūvis mm, rūpnīcām ir tagad eh, ļoti neapskaužama izvēle eh, priekšā. Un mums nāktos līdz ar to apzinoties situācijas skaudrumu noteikt pareizas, piemērotas realitātei atbilstošas prioritātes. Tā, lai mēs tik tiešām varētu cerēt uz to, ka reiz spēsim apturēt šo negatīvo tendenci, uh, un nosargāt autobūvi kā tautsaimniecības nozari Eiropas Savienībā. Un uh, pēc iespējas ātrāk varētu ķerties pie šī rīcības plāna īstenošanas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uh, nekavējoties tikt izveidota uh, augsta līmeņa grupa Cars 21, kas tad būtu kā tāds smadzeņu centrs visām šīm iniciatīvām un plāniem. Negaidīsim 14. gadu. Tāpat arī nekavējoties būtu jāuzsāk ietekmes izvērtējums, eh, vērtējot eh, nepieciešamos tiesību aktus, leģislatīvos risinājumus, jo visa mūsu runāšana un eh, tērzēšana nedos nekādu labumu, ja vien nebūs juridiski saistošā regulējuma, kas tad reāli varētu ietekmēt mūsu autobūvis nozares konkurēt spēju. Uh, Protams, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mēs eh, diktējam eh, to, kā autoražotājiem katrs sīkākais sīkums ir jādara. Eh, nē, viņu pienākums ir strādāt, izstrādāt pievilcīgus produktus, nevis censties izpildīt vissīkākos normatīvus, piemēram, tur kaut, kādas, kaut kādā vienā jomā aizmirstot par, par visu pārējo, kas ir nepieciešams modernam uh, Eh, konkurētspējīgam automobīlim. Eh, būtu daudz labāk, ja mēs ļautu ražotājiem, dotu ražotājiem iespēju darīt to, kas viņiem sanāk vislabāk, proti izstrādāt eh, pievilcīgu konkurētspējīgu produkciju. Uh, Uh, un, piemēram, piedāvā, piedāvājot viņiem uh, tiesisko pamatu plaša ceļu satiksmes tīkla izveidai, vienota ceļu satiksmes tīkla, infrastruktūras izveidai, uh, alternatīvajām degvielām, radot adekvātu tiesisko pamatu. Par to tad arī šeit noteikti mums vēl nāksies runāt. Tas ir ar būtisku izaugsmas potenciālu Eiropas Savienības tirgū kas, protams, arī labvēlīgi ietekmēs eh, mūsu autobūvas nozars izredzes. Paldies, eh, PPE vārdā, Febera kungs. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, ETP vārdā gribēju sirsnīgi pateikties mūsu referentam. Tas ir uh, tikai atzinums, bet ņemot vērā auto rūpniecības attīstību, arī transporta nozarei šeit ir ko teikt. Un eh, referenta piedāvātā pieeja ir veiksmīga, mēs to varam atbalstīt, jo vajadzētu arī norādīt uz alternatīvām dzinēju tehnoloģijām, tas jau tika pieminēts. Domāju, ka arī uh, jādomā par harmonizāciju, jā, tas jau izskanēja, bet tas joprojām ir aktuāli un joprojām šeit ir eh, šis lauciņš tā pamatīgi jāpār. Uh, Mēs esam runājuši ar amerikāņiem par kopīgiem standartiem. Nu, tāds klasisks piemērs ir eh, elektromobīlis, bet joprojām nav tādu Eiropas līmeņa standartu. Tika runāts arī par infrastruktūru. Jā, ja mums ir, piemēram, elektromobīļi, tad ir jāparūpējas, lai tos varētu izmantot visā Eiropas Savienībā lai to varētu arī uzpildīt, uzlādīt visā, uzlādēt visas Eiropas teritorijā. Mēs vēlamies eh, tā tad eh, ar visiem šiem aspektiem atzinumu papildināt, eh, ņemot vērā to, ko jau teica atzinuma autors. Domāju, ka atzinums patiešām ir veiksmīgs un jāsaka, ka ITRE komitejā neatliks nekas cits, kā pieņemt šo transporta komitejas atzinumu. Paldies! Thank you, Mrs. Gadi. Paldies. Nākamā kolēģe. Gardijā Zabāls Rubjāls kundze. Paldies, eh, saku lielu paldies eh, atzinam autoram. Mm, prieks eh, par to, ko jūs nu pat teicāt. Un mēs patiesi varam lepoties un priecāties par šo atzinumu. Tas ir nācis īstajā laikā, īstajā brīdī. Uh, Un mēs eh, šeit, šajā komitejā, vairāk kā citās, varbūt, parlamentu komitejās saprotam, cik strateģiski nozīmīga ir autobūve Eiropas Savienības tautsaimniecībā. Un tāpēc mums ir jādara viss mūsu spēkos iespējamais, lai Eiropas autobūve būtu dzīvotspējīga, ilgtspējīga, konkurētspējīga un jā, jādod savs pienesums uh, komisijas uh, šo te plānu mm, izpildē un, un apspriešanā, tā lai Eiropas autobūvē uh, godam ieņemtu līdera pozīcijas pasaules arēnā. Šobrīd situācija nav nemaz tik spoža, tā ir diezgan žēlīga, ir nepieciešams atbalsts mūsu autobūvas nozarei Atsevišķos gadījumos par to, kas nepieciešams, pilnībā piekrītam referentam. Ehm, šis plāns, piemēram, ir jāsāk īstenot nekavējoties, tas ir viens uzstādījums, kam piekrītam. Ehm, un tad ir jāskatās, ar kādiem instrumentiem, ar kādiem paņēmieniem šie labie nodomi tiks ehm, īstenoti Tomēr atzinumā ir arī daži tādi komentāri, kas mums tā īsti nav pieņemami. Iespējams, ka tur, eh, piemēram, ir tikai pārpratums kāds radies, bet var jābūt, ka tur tiešām ir kādas viedokļa atšķirības, piemēram, par eh, izmešu maksimālajiem līmeņiem. NV komitejai ir savs viedoklis, viņi jau ir izteikušies, eh, principā vienojušies savā starpā, bet mēs neuzskatām, ka Eh, šobrīd CO2 izmeši ir eh, tas eh, būtiskākais jautājums. Mm, mums drīzāk nāktos sagaidīt, ar ko noslēgsies padomjas un mūsu atbildīgās NV komitejas diskusijas par, par šīm lietām. Eiropas investīcija banka jau šo to dara autobūvis atbalstam, viņiem ir kredītlīnija, kredītu garantiju schēma, uh, Eh, it īpaši novatoriskiem eh, no dažādiem eh, pētījumiem un izstrādai. Tādā veidā vismaz daļai nav tā būva tiek atbalstīta. Ehm, sapratīsim to, ka EIB jau strādā. Un tas noteikti būtu jāņem vērā arī augstu līmeņu grupai. Turklāt gal galā šis komisijas projekts jau balstās līdz šim paveiktajā arī zināmā mērā. Ehm, labajām iestrādēm ir, ir jāturpinās. Nedrīkst tā vienkārši ņemt un nospraust veselu rindu jaunu skaistu prioritāšu. Ehm, galvenais ir tas, lai mēs piedāvātu autobūvēji visu iespējamo uh, Eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai viņi tālāk varētu darīt eh, to, kas viņiem sanāk vislabāk. Jo šī nozara ir strateģiski nozīmīga. Ja mēs šo vilcienu nokavēsim, tad otrais tas vairs pie mums neatbrauks. Paldies, eh, nākamā kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, principā vēlos teikt to pašu, saka Grīsbekas kundze, jo. Eiropas autobūve ir krustcelēs, nu, visskumjākajā situācijā uh, ilgu gadu laikā. Eh, skaitļi ir katastrofāli, runājot tieši par produkcijas izlaidi. Un tā ir tiesa, ka ir svarīgi varbūt izmantot šo iespēju, šo, šo atzinumu, lai eh, vairāk tā kā koncentrētos uz iespējamiem risinājumiem, iespējamiem atbalsta pasākumiem, atbalsta žestiem, lai šī te nozare atkoptos, nostātos uz savām kājām jo citādāk tās nākotne, tās izdzīvošana ir likt uz spēles. Un kā kolēģi jau ir eh, pauduši, um, Lasaka kunga atzinumā galvenais ir tas, ka tiek pasvītrots, ir nepieciešama tāda vienota, uh, saskaņota atbalsta fronte, uh, pozitīvas tādas uh, labvēlīgas vides radīšana, uh, kur ir tāds vienots universāls uh, atbalsts. Uh, šeit piekrītu kolēģiem, tā ziņā, ka lai autobūve varētu beidzot neraizēties par, par kaut kādiem uh, ārējiem faktoriem un darīt to, kas uh, tai sanāk vislabāk, uh, pieņemt uh, šī laikmeta mestos izaicinājumus, uh, radīt uh, pievilcīgus automobīļus, modernus automobīļus, Uh, e, elektriskos uh, automobīļus, uh, hibrīda automobīļus, kas ir tātad gatavi nākotnes mestajam izaicinājumam, jo tieši nemitīgi jauninājumi, modernizācija ļaus mums noturēties uz viļņa, nezaudēt tempu. Uh, Un e, šeit e, ir arī jādomā par e, īpašu atbalstu ciešākai sadarbībai starp autobūvas nozari un pētniecības un tehnoloģiju centriem, universitātēm, institūtiem un tā tālāk. Tā, lai Eiropas Savienība nu, būtu čempions pasaulē sevis pašas nodrošināšanā ar adekvātiem revolucionāriem transporta līdzekļiem. Un e, tehnoloģiskie jauninājumi nebūs e, iespējami vai būs stipri pieticīgāki, ja nebūs e, tiesiskā uh, atbalsta. Un uh, Eiropas Savienība joprojām nav izpildījusi solīto, proti nodrošinājusi 3% sava, sava budžeta pētījumiem un jauninājumiem. Tas ir nepiedodami. Protams, eh, ir jauki, kā Eiropas investīcija banka šeit rosās, eh, bet ar to vien nepietiek. Un noslēgumā eh, pats būtiskākais. Esam tātad šo tā globalizācijas ietekmes mīkstināšanas fondu izveidojuši, un autobūva reizme ir tā nozara, kas ir pelnījusi atbalstu no šī fonda, jo kas tad cieši visvairāk? Cieši strādājošie strādnieki, mehāniķi, tie, kas e, mūsu pilsoņi, un e, viņi, viņi tad sēž bez darba, naudas nav, viņiem e, neatliek nekas cits, kā mm, mācīties, lai apgūtu jaunas, jaunas profesionālas iemaņas un varētu atrast sev vietu kādās citās nozarēs. Nu, lūk, tādas ir manas pirmās pārdomas, vērtējot kolēģi sagatavotu atzinumu. Uh, un, protams, ar uh, savas grupas uh, kolēģiem un, un kolēģiem uh, vēl noteikti nāksim klajā ar turpmākiem ierosinājumiem un komentāriem. Paldies, Kalčeka kungs! Paldies! Pāris komentāri arī no manas puses. Šī nav pirmā reize, kad spriežam par šo jautājumu. Tam pat bija veltīts īpašs seminārs līdz 20. gadam. Tātad ir paredzēts, ka lielais vairums uh, automobīļa Eiropā joprojām uh, būs ar iekšdedzes dzinēju, uh, jo pārmaiņas uh, kaut kādu pārējos cita veida uh, dzinējiem prasītu pārmērīgas uh, investīcijas. Uh, Tāpēc drīzāk ir jādomā, kā, kā nu, tādus mazāk revolucionārus uh, paņēmienus izmantot, uh, lai uh, padarītu mūsu automobīļus vidē draudzīgākus. Tur riepu tehnoloģija, mm, kaut kādas tur pātrinājuma, griestu noteikšana, mm, kā rezultātā tiek radīts mazāks izmešu apjoms. Vai, piemēram, patēriņš, patēriņa samazināšanas iespējas iekšdedzes dzinējos, uh, Tas viss ir jādara. Bet ne tikai tas, eh, nākotnē mums ir jānosprauž arī godkārīgāki eh, mērķi, nu, piemēram, jāturpina izstrādāt ar ūdeņradi darbinātus dzinējus, eh, infrastruktūra, uzpildes stacijas, dažādas jaunas akumulātoru tehnoloģijas, to uzlādes iespējas Uh, visu šo akumulātoru bloku, varbūt kaut kādas uh, apmaiņas iespējas um, ceļā. Ja mēs atbalstītu šīs iestrādes, tas būtu ļoti svētīgi. Un tāpat ir jādomā par hibrīd dzinējiem, uh, par kombinētām piedziņas sistēmām, kas varētu tikt uzstādītas uh, nākotnes automobīļos. Ir arī tādi elektromobīļi, kuriem vēl bez elektroiekārtas ir ūdeņraža iekārta. Nākotnes, eh, nākotnes iespējas ir plašas un aizraujošas, bet uh, tam visam ir nepieciešama infrastruktūra. Uh, Tomēr nedrīkstētu likt visu olas vienā groziņā, atbalstot kādu vienu dzinēju tipu, bet eh, citus nepelnīti piemirstot. Kūna kungs, paldies Količeka kungam, ka viņš runāja par šiem tehniskajiem uzstādījumiem. Ja mēs runājam par uh, attīstību un pētniecību, jāsaka, ka būs eh, arī jādomā par jaunu veidu motoriem, eh, dīzeļmotoriem un tā tālāk, elektromobīļu motoriem, un mēs paši esam nosprauduši mērķus, ka ir jāsamazina gan slāpekļa monoksīda, gan eh, oglekļa dioksīda izmeši līdz 2020. gadam, un ja būs tāds tāda automašīna, kas, piemēram, uz vienu kilometru izmet 25 gramus eh, šo izmešu, nu tad eh, tagad ir, piemēram, mašīnas, kas uz vienu kilometru rada 130 grāmus izmešu, nu un tad jūs domājat, ka tās būs tādas mašīnas, kā eh, sārkociņu kastītes, kas varēs tik maz izmešu radīt. Uh, Jāsaka, kas notiks 2020. gadā, nu vai tad varēs pieļaut tikai viena tipa automašīnas, ne jau kaut kādas lielās, bet piemēram tādas, kuru bākā maksimāli var ieliet 3 eh, litrus degvielas. Pat uh, gadiem ilgi um, darbojošies lobby pārstāv, nu vajadzētu viņiem pavaicāt, ko tad viņi īsti eh, aizstāv, kādas ir viņu pozīcijas. Tā ir tikai viena medaļas puse, bet uh, otra medaļas puse - energoefektivitāte gan uh, smago mašīnu, gan vieglo automašīnu energoefektivitāte. Protams, arī bremzēšanas laikā rodas enerģija. Uh, tā tad to varētu piesaistīt un uzglabāt. Es domāju, ka ir, ja piemēram šīs hibrīda automašīnas, jā, ļoti jauki, ka mums ir nedaudz vairāk laika, lai par to parunātu. Nu, hibrīda automobīļi elektroenerģijas uzglabāšanas kapacitāte automašīnās varētu būt e, tāds galvenais postulāts. Lītie jona baterijas, bet ja tās būs e, tādas milzīgas un svērs vairāk par visu automašīnu, ja šīs baterijas vajadzēs transportēt, nu tad es domāju, tas nav pats labākais priekšlikums. Tā tad vajadzētu pētīt, kā var šo elektroenerģiju uzglabāt baterijās. Domāju, tas ir viens no galvenajiem aspektiem. Tālāk kolēģis te runāja par uh, hidraulizēju, par ūdeņraža uh, bateriju. Protams, eh, šajā jomā arī daudz vēl var izpētīt. Šajā lauciņā daudz kas var uzdīgt un noteikti mums uh, ir uh, tas jāintegrē arī apvārsnes 2020 programmā. Uh, Es gribu pateikt, ka mēs īstenībā izšķiežam pārāk daudz enerģijas. Energoefektivitāte ir uh, mūsu galvenais postulāts. Te ne jau jārunā par CO2 certifikātu ieturēšanu vai vēl ko citu. Ja runājam par certifikātu ieturēšanu, mēs uh, teicām, jā, tagad mums šie certifikāti ir jāsadārdzina. Bet uzņēmumi uh, saņēma soda kvītes, viņiem teica, ja tu radīs vairāk CO2 izmešu nekā atļauts, nu tad maksā tik ragā. Jā, nu ļoti jauka filozofija, kā ietaupīt enerģiju. Pēdējo desmit gadu laikā, pat pēdējo 20 gadu laikā e, ir pieaugus produkcijas apjomi rūpniecībā par 14,2% un ir e, energopatēriņš krities par 3,2%. Nu, par ko tādu mums ir jādiskutē? Es, protams, zinu tikai Vācijas piemēru. Paldies! Thank you, Mrs. Kuksova from... Paldies, tālāk Kuksova kundze no komisijas lūdzu. Thank you for the comments. Paldies par komentāriem. Piefiksējam visu to, kas izskanēja. Es nezinu, vai no mums tiek sagaidīt kādi tālāki komentāri. Nu, pavisam īsi jums izdevās, jā. Izteikties Plaseka kungs. Vai jūs gribat atbildēt komisijai? Varbūt, ka gribat atbildēt komitejas locekļiem. dāmas un kungi, paldies par šo diskusiju. Tas, ko es gribētu teikt, ir, ka es pierakstīju visu, kas izskanēja diskusijas laikā, un gribētu atbildēt vismaz uz dažiem no izskanējušamiem komentāriem. Uh, šis te emisiju mērķis, kas tika pieminēts. Uh, Tas, ko es gribētu teikt, ir, ka mans ierosinājums ir sekojošs. Es gribētu sniegt lielāku elastību uzņēmumiem attiecībā uz konkrētajiem risinājumiem, ko tās vēlas attīstīt cīņā ar emisiju samazinājumu. Nevajag tur kaut kādus obligātus nosacījumus attiecībā uz aerodinamiku izvirzīt, jo ir arī citas alternatīvas opcijas, lai sasniegtu emisiju mērķus un citas iniciatīvas varam pie, pielietot innovatīvas tehnoloģijas un nevajag konkrēti atrunāt to, kādā veidā šiem mērķi būtu sasniedzami. Bet kaut kāds elastības elements tomēr šeit ir jāparedz. Tāpat šeit jāpiemina globalizācijas fonda iespējamā izmantošana. Ir daudz dažādu iespēju, ko, ko iespējams piemērot hibrīdi automobīļos, bet tajā pašā laikā jāņem vērā, protams, arī ražošanas izmaksas, automobīļu potenciālais svars un konkurēta risinājuma efektivitāte. Es vēlreiz gribu teikt visiem paldies, paldies par šo diskusiju un ar nepatiecību gaidu arī jūs komentārus rakstiskā formā. Priekšsēdētājs 15. jūlijā ir termiņš grozījuma iesniegšanai, 17. septembrī balsojums komitejai. Hītra komitejā 14. oktobrī balsojums un liekas, ka plenāras sesijā balsojums būs novembrī. Tad 15. jūlijas pusdienlaiks ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Un tagad pāriesim pie nākamā atzinuma, kurš ir Grīsbeka kundzes ziņojums pārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies, dārgie kolēģi. Transporta komiteja mani iecēla šī ziņojuma sastādīšanai, proti normas, kas ir paredzēts ārējo jūras rodzību uzraudzīšanai sadarbību, tieši skatoties uz operatīvo sadarbību un saistībā ar Eiropas aģentūru, un tās sadarbība ir ar savienības dalību valstīm tātad ārējo jūras robežu uzraudzība. Kā jau virsrakstā tas parādās, šis ir teksts, kur ir runa par Eiropas Savienības ārējo jūras robežu. Tādējādi tas piekrīt arī mūsu komitejai. Un mums ir jāsaprot, ka transporta dimensija šeit tomēr ir tāda samērā ierobežota. Te tomēr pārsvarā mēs runājam tikai par glābšanas operācijām, par koordinācijas operācijām. Un tāpēc es savā ziņojumā koncentrējos uz šīm divām lietām - robežsargu apmācību, lai garantētu palīdzību tiem cilvēkiem, kas nonākuši ārkārtas situācijās, un otrs elements, uz ko koncentrējos - informācijas apmaiņa. Tātad pirmkārt par cilvēku pārtveršanu uz jūras lai būtu, in, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzības pasākumu īstenošanu, ko paredz gan starptautiskas vienošanās par nelegālo bēgļu pārtveršanu. Tas ir papildus ANO konvencijai. Un jānodrošina to, ka notiek pienācīgu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu attiecībās pārtvertajām personām, bet vienlaikus arī kuģa apkāpes drošība jānodrošina. Un nepieciešama tādējādi praktiskā apmācība robežsargiem, kā nodrošināt atbalstu šiem, šīm personām, kas atrodas sārkārtas uh, situācijās uz jūras. Tātad apmācības aspekts ir būtisks, humanitāra rakstura palīdzība un ārkārtas medicīniskās palīdzības nodrošināšana. Un nepieciešams, lai, vi, lai visās koordinācijas operācijās būtu pieejamas aptietiņas, teiksim, uz Frontex kuģiem. Dažkārt tas nevienmēr tā ir, tā ka nepieciešams papildus pievērsties šim te organizatoriskajam aspektam, lai sniegtu pienācīgu palīdzību personām, kas ir pārtvertas pie ārējām jūras robežām. Tāpat nepieciešams arī, lai uz šiem pārtvarošajiem kuģiem būtu medicīnas, medicīnas personāls. Un otrkārt, kā es norādīju, otrais būtiskais elements ir labāk organizēt informācijas apmaiņu nodrošināt, ka notiek datu apmaiņa starp, ies, starp iesaistītajām organizācijām attiecībā uz jūras robežu uzraudzību, kā jau tas notiek atsevišķu jūras politikas, īsteno, atsevišķas jūras politikas īstenošanas uh, virzienos. Nepieciešams, lai visa nepieciešamāka uh, informācija, kas jau pastāv dažādās datubāzēs, tiku pienācīgi apkopot, ievākt un izmantot tad, kad tas nepieciešams. Un tādējādi operācijas, ko veic uzraudzības iestādes, būs organizētas labāk, tas būs labāk pārvaldītas, ar mazākām izmaksām. Un tiks pienācīgi, nodrošināts pienācīgs atbalsts, uh, koordinācijas operācijās uz jūras. Ir nepieciešams izveidot formu informācijas apmaiņai šajā kontekstā. Eiropas Savienībā, un es savā ziņojumā ierosinu, ka aģentūras loma būtu šīs informācijas apkopošana. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs Mēs, protams, saprotam, ka te ir tā arī problēma, kas saistīta ar Lambetūzas salu. Es arī negribu nevienam izņemt vārdus no mutes. Pāvests nesenu vizītē devās uz Lampedūzas salu, bet ne jau par pāvestu šeit ir runa. Bet tomēr zināma sasaut ar šo aspekti ir, jo Lampedūzas sala jau trīs gadus saskarās ar ārkārtīgi lielām nelegālo migrantu plūsmām. Un es gribu atsaukt atmiņā to, ka visiem transpo, jūras transporta līdzekļiem, kas sniedz palīdzību nelegāliem imigrantiem, šeit tomēr ir jāņem vērā šo personu pamatiesība aizsardzība un ka viņus nevar tiesāt, ja ja šīs viņa tiesības nav tikušas piemēroti, pie, pienācīgi piemērotas. Un nevajadzētu arī radīt kaut kādu tādu nelabvēlīgu ietekmi, kā kuģi izvairās no palīdzības sniegšanas cilvēkiem, kas ir ārkārtas situācijas uz jūras, jo īsti nezina, kā rīkoties. Uh, Nu, principā tie bija tādi galvenie mani ziņojuma elementi. Es ceru uz uh, konstruktīvu kritiku un um, ar nepacietību gaidu jūs komentārus. Bet es gribētu tomēr, lai jūs izskatās tikai par transporta dimensiju, jo mēs vēlāk, protams, uzklausīsim arī Lība komiteju par šo tēmu. Tā ka gaidu jūs komentārus. Liels paldies, Fidanza kungs no ETP. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies Grisberga kundzē par ieguldīto darbu šīs komplicētās lietas izpētē un ziņojumu izstrādē, un par to, ka tiešām pievērsāties transporta aspektam. Un ziņ, grozījumi, ko iesnieguši kolēģi, es domāju, iet pareizajā virzienā. Lai censtos šeit strādāt tieši pie mūsu konta kompetences paralēli Lībe komitejai. Tomēr šeit ir tas arī transporta kompetence, kur mums piekrīt šī atbildība. Runājot par Frontex misijām. Arī kolēģi atsaucās uz tām. Atsaucās uz to, cik grūti ir administrēt šo te cilvēku izkāpšanu krastā, ir ļoti grūti Frontexam piemērot spēkā esošos tiesību aktus, tā ir viena lieta, un ir jāstrādā pie kaut kādām iespējām, kā ietvert tādus grozījumus, kas tieši sasauktos ar jūras transporta specifiku. Un tad nonākam arī pie kaimiņu valstu jautājumā vidusjūras zonā, tur, kur ir vairāku dalību valstu teritoriālajie ūdeņi, varbūt trešo valstu teritoriālajie ūdeņi, ir kaut kādas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, kas ir papildus slēnis šajā te teritoriālajā ziņā, ir starptautiskie ūdeņi. Nu, kā tad tas viss uh, sasaucās kopā? Tad vēl sārs, search and rescue zonas, meklēšanas un glābšanas zonas, kas ir vēl viens tāds teritoriāls aspekts, kas, protams, tieši sasaucās ar Frontex darbu. Un ir jādefinē visas šīs zonas, un atbilstoši dalībvalstīm jāuzņemas zināma atbildības daļa. Pat labi ļoti bieži šīs te dažādās, šie te dažādie uh, slāņi, šīs ir dažādās atbildības, kas savā starpā pārklājās, tur ir tāds sajukums, nevar saprast, kas par ko ir atbildīgs. Un es gribu pateikties kolēģei par paveikto darbu un gribu no Liba komitejas, gribu viņa, viņas piekrist viņai lielā mērā. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos, paldies arī Grisbekas kundzei, kas ir krietni pastrādājusi. Tātad cīņa pret nelegālo migrāciju ir eh, būtisks uzdevums eh, pēc eh, iekšējo robežu tātad atcelšanas. Spiediens uz ārējām robežām ir ļoti liels. Mūsu gadījumā tā ir jūras robeža, robeža ar Turciju, kur ir ļoti liels spiediens migrantu plūsmas Turklāt klimata apstākļi, sezonālie klimata apstākļi rada lielu risku šiem cilvēkiem. Eh, lielā saspiestībā, bīstamos apstākļos mēģina iekļūt Eiropas Savienības teritorijā un par to nāktos, eh, un to arī dara, tā tad interesējas kā pilsoniskā sabiedrība, tā universitātes, tā sabiedriski darbinieki. Eh, sabiedrība kopumā interesēs par to, kas notiek uz jūras, uh, Eh, mūsu sirdis lūst, eh, sakojot līdzi tam, kā atkal pienāk ziņas par negadījumiem uz jūras. Un tā tas nedrīkst turpināties. Un tāpēc domājot par to, ko ir iespējams darīt jūras uh, transporta jomā šeit ir tātad, nu, tie paši risinājumi, viendabīgs, labs regulējums, šeit ir jāprasā Eh, tātad tāds pats eh, atbildības līmenis Eiropas Savienībai, kā starptautiskajās eh, tiesībās ir. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka nu, mums tiek prasīts nepamatoti daudz salīdzinot ar to, kas ir noteikts starptautiskās konvencijās. Uh, Tātad, lai varētu notikt eh, šīs te eh, glābšanas operācijas, droša persona pārcelšana uz drošiem kuģiem vai izcelšana krastā, nogādāšana krastā, eh, ir tātad jātop ievērotām starptautiskajām kuģošanas normām. Paldies! Nākamais runātājs Teilor kungs. Paldies, priekšsēdētāji! šeit ir patiešām ļoti maz, kas tiešā mērā pār transportu, kam arī runāt, ziņotāji pievērš uzmanību. Bet tie pašā laikā šokējoši, ka tik daudz tūkstoši cilvēku vienkārši noslīkst jūrā mēģinājumos iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Daži kuģi viņus meklē, pēc tam griežas ap, apkārt, lai arī šeit šie te cilvēki atrodas bīstamās situācijās. Tāpēc mums patīk devītais pants, kur ir mēģinājums risināt šo situāciju. Proti šeit ir runa par meklēšanu, un jo īpaši tiek teikts par glābšanu, kas ir tieši kritiski izšķirošs elements šajā priekšlikumā. Lielā mērā mēs varam piekrist Grīsbekas kundzes ziņojumu projektam. Vienka, viens jautājums komisijai tomēr proti kā šis priekšlikums ir saskaņots vai sasaistīts ar Eiropas Savienības kaimiņā attiecību stratēģiju un politiku un tur paredzēto finansējumu. Varbūt komisijas pārstāvis varētu atbildēt. Liels paldies! Komisija Hilī kundze laikam. Liels paldies! Komisijas vārdā es gribētu pateikties Grīsbeks kundzei par viņas ziņojumu projektu. Un tāpat liels paldies parlamentam par to, ka tik ātri reaģējāt uz šo priekšlikumu. Varbūt iesākumā es gribētu runāt par Danelis kunga teikto proti konsekvenci ar starptautiskajām tiesībām. Mūsu priekšlikumā mēs esam meklējuši, nod, mēģinājuši nodrošināt to, lai būtu konsekvence ar starptautiskajām tiesībām, jo īpaši meklēšanas un glābšanas instrumentiem, proti glābšana un meklēšana un tas, kas ir paredzēts apvienoto nāciju konvencijā par jūru, un mēs meklējām tādu piesardzīgu līdzsvaru starp to, kas ir paredzēts robežu apsargāšanā un kas notiek Frontex Sea operācijās un līdzsvars starp to, kas notiek koordinācijas centros, kas jau pastāv dalību valstīs. Un mēs izstrādājām priekšlikumu tādā veidā, ka mēs uzskaitījām kritērijus, proti, kas ir jāņem vērā un kas skaitās kā ārkārtas situācija proti, ka no, nošaram šīs te frāzes, kad situācija kļūst bīstama, un pēc tām ir nepieciešama atbilstoša operācijas koordinācija, kas nozīmē, ka glābšanas operācija koordinācijas centrs kļūst atbildīgs. Atkarībā no tā, kur tad šī te operācija norisinās, atbilstošais koordinācijas centrs. Tālāk par to, kā tas sasaucās ar kaimiņā attiecību politiku jautājums no Teilora kunga. Šis ir instruments, kur dalība valstis eh, darbojas Frontex paspārnē, proti Frontex koordinē šīs operācijas, un tur ir arī paredzēta sadarbība ar trešajām valstīm. Un, ja jūs man ļausiet, es gribētu padalīties ar dažiem novērojumiem par šo ziņojumu projektu, jo īpaši par tām lietām, eh, kuras pieminēja Grīsbeka kundze pati. Pirmais atsauce uz kopīgu informācijas apmaiņas vidi Uh, un to, vai tas piekritīs Frontex aģentūrai. Es gribētu šeit norādīt, ka komisija strādā pie ietekmes novērtējuma, kāda tad būtu šī kopīgā informācijas apmaiņas vide. Turpat ir arī juridiski rakstura pētījums, un mēs uh, skatāmies, kāds būtu labākais arhitektūras modelis, struktūras modelis, kā ar šo informāciju apmainīties un uz doto brīdi mēs nekādu lēmumu par pārvaldību vēl neesam pieņēmuši attiecībā uz to, kā notiks šī dalīšanās ar informāciju, kas nozīmē, ka mēs nezinām, kura aģentūra būs atbildīga - Frontex, EMSA vai kāda cita. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka šeit ir runa par juridiskajām kompetencijām, juridisko pamatu. Mēs apsveram tādu iespēju, ka varētu veikt sektorālu raksturu pieju. Uh, un šī te informācijas dalīšanās vide tiktu integrēta citos instrumentos, tādos kā SafeSeaNet un Eirosur. Un mēs, cik mēs saprotam, tad mūsuprāt šīs instruments pašreizējais priekšlikums, kur mēs runājam tagad, nevajadzētu tā, ka tas būtu priekšnosacījums diskusijām par kopīgu informācijas apmaiņas uh, vidi, informācijas apmaiņas platformu. Un vēl viena lieta, kam gribu pievērsties, ir apmācības jautājums proti, lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību un tālāk pienākums, ka ir jābūt aptieciņām uz kuģiem. Protams, ka šīs normas pievienoto vērtību nevar noliegt, bet mums ir zināmas šobas par to, vai juridiskais pamats, ko mēs izmantojam šajā priekšlikumā, ir pietiekams, lai nāk klajā šādu prasību, prot par medicīnisko apmācību un vai, vai tas būtu pietiekams, lai atrunātu to, ka nepieciešams uh, sniegt konkrētu palīdzību un konkrētas, lai konkrētam ekipējumam jābūt uz kuģiem, mēs vēl skatām šo iespēju. Vēl viena lieta, kuru mēs vēl analizēsim, ir eh, tur, kur ir runa par aizsardzību, šīs klauzulas, ir pat labā normas par kompensāciju, proti kompensāciju kuģiem tas arī ir kaut kas, ko mēs vēlamies izskatīt, jo pat labi nav īsti skaidrs, kā, šis, kā šī kompensēšana darbotos, un nav īsti skaidrs, kurš kompensētu šajos apstākļos šos radušos izdevumus, plus atsauc uz desmito pāntu, kas nav saistīti tikai ar pārtvēršanu, bet arī ar glābšanu. Un pirmkārt, liekas, ka tas nebūtu pienācīgs risinājums, ja jums ir kādi tālāki jautājumu, tad atbildēšu un paldies. Paldies, Grīsbek. Paldies, eh, Grīsbek kundze. Komentāri. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pavisam īsi reaģēšu. Eh, liels paldies komisijai eh, par to, ka neliedzāt savas atbildes uz mūsu teikto, uz manis teikto. Noteikti mēs skatīsimies eh, kopīgi zem četrām acīm, ko vēl ir iespējams darīt lietas labā, lai eh, es savā atzinumā varētu ņemt vērā eh, ietekmes izvērtējuma secinājumus. Tātad ceru uz aktīvu informācijas apmaiņu, mm, lai tātad precizētu, kurš no tur iesaistītajiem kantoriem ko dara. Tāpat arī jautājums par attieciņu klātbūtnes noteikumu. Nu, arī nu, tas ir būtiski svarīgi. Tas principā ir pašsaprotami, nu, tik, ir tikai jāatrod pareizs eh, tiesiskais pamats. Protams, paldies arī kolēģiem. Jātājums par definīcijām, par zonām. Nu, tas ir, tas ir svarīgi. Nu, nezinu, vai komisija šobrīd ir gatava sniegt tādu konkrētu juridisku atbildi nu, varbūt eh, ir iespējams rast kādu risinājumu, mm, runājot par šīm te pieguļošajām zonām, mm, ekskluzīvajiem ūdeņiem, e ekonomiskajai zonai, jūrā mm, un tā tālāk. Nu, nezinu, vai, vai mēs spēsim mūsu atzinumā uz to, uh, Uh, sniegt uh, no tādas konkrētas atbildes, bet uh, jebkurā gadījumā centīsimies maksimāli daudz paveikt, jo jautājums nav no tiem vieglākajiem. Tā kā paldies visiem, kas izteica ierosinājumus, komentārus un pieņemšu zināšanai uz grozījumus un skatīšos, ko ir iespējams darīt lietas labām. Paldies, Hilijas kundze, vai vēlējāties ko piebilst? Tikai ļoti īsi lūdzu. Atvainojās Grīsbekas kundze. Es neatbildēju jūsu jautājumu par eh, šīm te jūras eh, zonām, teritorijām. Tik tiešām jums ir taisnība. Mēs eh, šim jautājumam nepieskārāmies. Un tam vienīgais iemesls ir tas, ka teritoriālās, teritoriālie ūdeņi, pieguļošie ūdeņi, tā ir dalībvalstu suverēna prerogatīva. Uh, un tas ir eh, nu, iedibināts arī ANO eh, dokumentos. Tātad eh, palīdzības reģioni, teritorijas, nu tā jau ir cita lieta. Un tie tiek kartē iezīmēti atbilstoši konvencijai par uh, meklēšanu un glābšanu jūrā. Reizēm šīs zonu robežas atbilst, reizēm neatbilst. Uh, bet mums vienkārši neatliek nekas cits, kā respektēt uh, dalību valstu suverēnās tātad uh, kompetences zonas jūrā, un uh, tur, tur nevar neko nepielikt, ne atņemt. Paldies atgādinu kolēģiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 11. jūlijas pusdienlaiks, tren komiteja balsos 17. septembrī un Pilsonisko brīvību komiteja balsos oktobrī. Tātad pirmais e, termiņš, kas jāņem vērā, ir 11. šī piekdiena, ceturtdiena priekšsādātājs atvainojas, ceturtdiena 11. jūlijas pusdienlaiks. Braucam tālāk. Kaut kā baigi gara tā pēcpusdiena sanākos, saka priekšsādātājs. EFSI koridoru saskaņošana diskusijas ar Eiropas komisiju 12. 13. Eh, gada uzai, tātad eh, gada novērtējuma rezultātu iesniegšana. Eh, kolēģi, vai jūs varētu lūdzu pastāstīt, kāda atšķirība starp šiem uzaicinājumiem, starp viena, viena gada izdevumu un daudz gadu izdevumiem? Priekšsēdētāji, vai par abiem kopā runāt? Lūdzu, citādāk es iespējams zaudēšu vēlmi vispār dzīvot. Nu labi, labi es palīdzēšu jums. Nu, tātad par šiem tā, dzelzceļa kravu koridoriem un to saskaņošanu. Nu, tas ir tāds pasākums, kur tātad kopā sanā CFS, CF un TNT eh, referenti. Un eh, man ir prieks, ka šodien varam to atzīmēt, ka ir panākt vienošanās, un es līdz ar to varu īsumā uh, Uh, rezumēt to, kā tad, uh, ko tad šī vienošanās, šī vienotā izpratne nozīmē un ko TNT uh, un CEF komiteja tad īsti ir nobalsojusi pagājušā gada decembrī. Uz tā visa pamata komisija tālāk ir darbojusies ar dalību valstīm tā, lai desmit pamata koridori un deviņi kravu pārvadājumu koridori, nu, kas lielākoties iet pa to pašu maršrutu, bet eh, tā tad nav līdz šim brīdim simtprocentīgi precīzi saskaņot, tagad tādi beidzot ir. Visa šī saskaņošanas eh, būtība, protams, ir plašs politisks eh, ieguvums, ka tagad ir viens vienots dzelzceļa koridoru tīkls, kur ir tātad arī šī kravu pārvadājuma dimensija vēl klāt. Uh, Nu, tas viss līdz ar to ir tagad tāds redzamāks, eh, godājamāks eh, uzņēmēja acīs, un tas, pat, tas arī vairo efektivitāti, ekonomisko pamatotību. Eh, tagad var šeit izmantot visas TNT un arī citu tātad, projektu piedāvātās iespēja, iespējas, un tādējādi ir panāks labākais tiesiskais pamats um, tautsaimnieciskai attīstībai. Un uh, laika gaitā arī dalībvalsts to ir spējušas novērtēt, mm, kur teritorijās tad šī, šī, šis, uh, šie koridori atrodas. Un ja runājam par to, kā šī saskaņošana notikusi, nu tad uh, nu, kolēģi jums par to stāstīs, arī Rika uh, kungs un Ajāls kundze jums varētu daudz ko par to pastāstīt. Ja pastīsieties, kas ir eh, noticis, piemēram, eh, Connecting Europe Facility paspārnē, tad tur šie tad pamata koridoru schēma eh, tagad paredz, ka nav vairs desmit, bet ir deviņi šie koridori. Un CEF jautājuma pielikumā pamanīsiet, ka ir arī jauns uh, apraksts tam, ko mēs saprotam ar jēdzienu dzelceļa kravu koridors. Tāpat arī šī te pasākuma rezultātā mums ir šis te pamata koridoru mm, uzskaitījums, karte, e, kas turpmāk pelnīs e, pilnu TNT un CEF e, atbalstu, tā lai šis tīkls tā pakāpeniski varētu tikt iedarbināts jaunā kvalitātē. Un uh, Tas ir pasākums, kas ir eh, kā tentē jautājums, tā tīri arī dzelzceļa jautājums. Protams, eh, vēl jāsagaida, kad eh, CEF tiks plaši atbalstīts, skatīsimies, ko rītā lems pastāvīgo pārstāvi komiteja mm, ministra padomē, tā lai tiktu aizlāpīti šie joprojām robi regulējumā, politiskajā atbalstā, tā lai varētu runāt par tādu reālu patiesu tīklu. Īsumā par TNT aspektu un šī gada atlasi. Šodien tik tiešām jūs priekšā divas brošūras. Viena ir gada darba programma, otra ir daudz gadu darba programma. Tā tas ir katru gadu. Mēs jums piedāvājam tātad gada programmu, kur ir priori, tātad daudz gadu programmu, kur ir visas lielās prioritātes, un arī viena gada programmu, kur ir no nu, tāda konkrētāka uzdevuma izklāstīti uh, Un eh, šis, eh, principā, ir pēdējais šo te dokumentu pāris. Izskatās, ka šādi tādi līdzekļi vēl būs eh, pieejami. Būs vēl viena papildu darba programma kaut kad pēc atvaļinājuma mēneša. Bet, nu, lielos vilcienos uh, Tātad šobrīd ir beidzamais lielais eh, no tāds eh, pieteikumu pasludinājums eh, pusotras miljārds eiro, kā viengada tā daudzgadu projektiem. Un tas nozīmē, un tātad tas, tātad līdzinājais investīcija piesaistas potenciāls ir tātad piecreiz lielāks. Un pārskats eh, par līdzinājiem rezultātiem eh, ir eh, šī materiāla pirmajās lapusēs. Tur ir tātad sadalījums pa šiem te transporta līdzekļu, tā, transporta veidiem, modālais sadalījums, Um, dažādi cita statistika, statistikas pārskats par aizdītiem sešiem gadiem. Tālāk ir uh, uzklāst, uz, izklāstītas TNT atbalsta iespējas uh, tieši transporta nozarei, uh, ERTMS, gaisa satiksmes vadība, um, Motorways of the Sea, tātad jūras lielceļu šī iniciatīva te ir minēta un izklāstīta. Uh, ir uh, gada darba programmā trīs konkrēti uzdevumi. Pirmkārt, sekmēt jauninājumus un uh, jaunas tehnoloģijas ienākšanu tirgu. Ja vēlaties, lai tā notiktu tāds, tāds pamatīgs, fundamentāls uh, progress citu enerģiju, citu degvielu virzienā, tai ir vajadzīgs atbalsts infrastruktūrai. Uh, Eh, tāpat arī esam eh, atrunājuši to, kā būtu atbalstām pētījumi, izstrāde, piesaistot eh, dažādu veidu finansējumu un, visbeidzot, vairāk pievēršamies ceturtajai prioritātei, proti pamata koridoru tīkla mm, iespējamais veidos nākotnē kas viss saskanā arī ar transporta politikas tātad mērķiem. Tagad par daudzgada programmu. Šeit eh, galvenais, kas jāatzīmē, ir tas, ka atlase eh, sekmējās ļoti smagi. Eh, bija piecreiz vairāk tātad pieteicēju nekā mūsu atbalsta iespēju. Tas nozīmē to, ka joprojām uz papīra eksistē daudzi labi izstrādāti TNT projekti, kuri to vien gaida kā mūsu atbalstu, kā finansējumu, kā tātad izraudzīšanos atlasē, tā kā mums ir nācies e, izvēlēties, bet, nu, tagad e, mēs cenšamies, lai šie produkti, e, projekti, nu, tā teikt, neiznīktu, kamēr mēs atrodam iespējas tos atbalstīt. Un šis ir beidzamais pro, pro, gads, kad ir iespējams pieteikties uz finansējumu, kas tad tālāk tiktu piešķirts laikam līdz 15. gadam. Uh, tā kā mums bija ļoti liela pieteicēju aktivitāte, eh, vairāk nekā mēs esam līdz šim spējuši atbalstīt. Paldies priekšsēdētāji. Groša kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Man ir kādi divi, trīs jautājumi pakei kungam vai vismaz gribu dzirdēt no viņa apstiprinājumu. Jā, šī atskaite tika sagatavota pateicoties parlamenta lūgumam, gribēju pateikties komisijai par šo iniciatīvu, gribēju pavaicāt, kā tas ir ietekmējis situāciju dalību valstīs. Un vai tāda, eh, teiksim, valstu Eh, kopīga apskatīšana ir nesus kādus rezultātus, vai tomēr vajadzētu katru valstu atsevišķi izskatīt. Un vai ir valstis, kurās eh, ir piedāvāts eh, kalendārs, grafiks, lai varētu paredzēt tādu progresīvu pieeju, un ja jā, kādu iemeslu dēļ tas notika, un vēl viens jautājums. Tika izvēlēta uh, procedūra, eh, runājot pie TNT, eh, vai šī procedūra tiks pārnest arī uz koridoriem, vai tur būs eh, kaut kāds pilnīgi cits procedurālais triks. Man bija, protams, maz laika, lai iepazītos ar šiem dokumentiem. Tos jūs izdalījāt tikai šodien. Protams, atvaļinājuma laikā es to ļoti rūpīgi pārlasīšu. Man ir viens ļoti vienkāršs jautājums šajā daudzgadu atskaitē es redzēju, bija viena nodaļa uh, gaisa satiksmes pārvaldība. Mums ir jāatzīst, ka vienotā, vienoto Eiropas debešu projekts Eh, valstīs nav pietiekami labi īstenots, vai nevarēja tikt īstenots, vai tur ir kādi politiski šķēršļi un ķībeles. Ko jūs par to domājat, ņemot vērā pašreizējo komisijas priekšlikumu? Tātad jaunais eh, vienoto debesu eh, priekšlikums. Vai šīs investīcijas jau Uh, bija saskaņā ar otro priekšlikumu vai pirmo priekšlikumu, vai te vispār nav nekādu pretrunu starp pirmo un otro priekšlikumu par vienotēm Eiropas debesīm. Nu jā, ja ir vēl kādi citi jautājumi, tad tos uzdošu rakstiskā veidā. Paldies, Ajālas Sendersas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties komisa, komisijas pārstāvim par šo informāciju. It sevišķi runājot par 2007. 2013. gadā finansētajām programmām. Pakē kungs teica, ka vēlāk būs kādas problēmas, vai tas ir saistīts ar programmu vai finansējumu, vai būs kāda programma vai nē, vai komisija varētu pateikt, ja būtu jūsu rīcībā vairāk naudas, cik papildus projektus jūs varētu finansēt un cik daudz naudas tam būtu nepieciešams šiem papildus projektiem, kas it kā palikais svītras. To vēlējos zināt jo uh, gribam būt patiešām droši, ka bija daži projekti, kur tika pieteikti, bet tos nevarēja finansēt, jo nepietika līdzekļu. Uh, it sevišķi svarīgi tas būtu tad, ja bija projekti, kas varētu garantēt uh, tādu Eiropas papildus vērtību. Un es gribēju zināt, cik daudz papildus līdzekļu būtu bijuši nepieciešami, lai varētu finansēt arī pārējos projektus. Jo tas ir saistīts ar DFS, kas līdz galam vēl nav pieņemts. Katru gadu tiek eh, palaisti vairāki projekti un ir projekti, kas tiek konsolidēti. Kā komisija rīkojas ņemot vērā šo saspēli ar, starp dažādiem projektiem, jo ir taču vecais programmēšanas posms un kādreizais programmēšanas posms un jaunais programmēšanas posms. Vai bieži vien ir tādas programmas, kas ir pretrunā tām programmām, kas tiek īstenotas TNT ietvaros? Kā komisija vēlas reaģēt uz dalību valstu plāniem, kas varētu būt pretrunā ar Connecting Europe instrumentu Količek kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Esmu pārliecināts, eh, ka Pakē kungs ir pamanījis, nav neviena eh, centrālā Eiropā paredzēta projekta, izņemot vienu vienīgu, bet ir citās teritorijās eh, desmitiem projektu, kas ir palaisti. Tā tad saprotam, ka atsevišķu valstu valdības pat nepiesakās uz šiem projektiem, līdz ar to varētu secināt, ka nav tāds liels projektu skaits, kas paliek aiz svītras. Otrs jautājums. Cik tālu jums ir izdevies? savienot šos uh, blokus, gaisa telpu, sadaļas uh, aviācijas nozarē ir šis, uh, šī centrāla Eiropas zona, nekas tur nenotiek. Tika pieņemta konvencija par vienoto ceļošanu lielā augstumā un šis priekšlikums, diemžēl, tika atcelts, un tagad tā tad eh, ir vienotas Eiropas debestes eh, šo uh, bloku uh, savietošana un uh, drošības. Tagad Krāmerkungs lūdzu. Jā, ja, ich hab uh, gerade kurz mal hier durch. Es īsumā uh, Iepazinos ar šo igadējo atskaiti, tur ir visādi pētījumi rezultāti, nu es nevarēju tā pamatīgi visu izlasīt, bet piemēram 79. lapusē ir publicēti pētījuma rezultāti. Tā tad savienojums starp Tabalu un Tahotai Grieķijā. Mēs zinām, ka Grieķijā ir aizvērtas šīs pārobežu uh, stācijas, nestoties uz to, ka tās finansēja Eiropas Savienības naudu. Uh, vai ir garantijas, ja kaut kas tiek aizvērts, ja kāda pietura tiek aizvērta vai uh, transports virzās uz priekšu, jo tur ir savienojumi ar Turciju un citām valstīm. Tā tad vajadzētu parūpēties uh, nevis tikai par šo projektu finansēšanu, bet arī par to, lai tie nestu kaut kāds augļus. Nezinu, vai uh, tas būs uh, tā atbilstīgi, bet mēs jau esam vairāk kārt runājuši par to, uh, ka šis Turīnas tunelis eh, maksās nevis 2 miljārdus, bet 26, to teica revīzijas palāta, un tagad uh, Francijā bija pētījums, tika teikts, ka nav vairs naudas, daudzi ātrvilcienu projekti tiek apstādināti, un šis tunelis no Itālijas, uh, tas arī uh, tagad tiks iesaldēts, un Turīnas tunelis nebūs gatavs līdz 2030. gadam. Nu, kas notiek? Vai tas kādu vēl interesē, vai kāds mēģina naudu piešķirt citiem projektiem, citiem pētījumiem? jautājumiem ir prioritāte, jo līdz 2030. gadam šo projektu neizdosies īstenot, bet dalību valsts jau ir vienojušās. Jā, protams, eh, par kaut ko runājot, visi ir gatavi darīt nezinu ko, bet finansējums ir rakstīts ar dakšām ūdenī. Tā, piemēram, notiek Vācijā. Kas tad notiks eh, turpmāko 30 gadu laikā? Mēs gribam veikt pētījumus, kas pierādītu, ka šie projekti ir īstenojami, nevis tāds pētījums, kas visu tikai nolīdzina līdz ar zemu un saka, ka nevarēsim to 30 gados paveikt. Mēs gribam, lai tam būtu kaut kādi augļi rezultāti, ne tikai mūsu fantāzijā vai uz papīra, bet arī realitātei. Paldies, paldies Krāmera kungam, uh, Hartonga kungs. Jā, fin dank, eh, Rikē. Eh, Ertuga kungs, paldies, Rikē kungs, dārgie kolēģi, sākumā gribēju visiem pateikties. Gribēju pateikties Pakēkungam un TNT e, aģentūra darbu veids katru gadu no jauna un tagad atkal ir piedāvāti ļoti interesanti projekti no 134 projektiem tika izvēlēti 89. Ļoti augstu vērtēju arī to, ka akcenti ir salikti pareizi jo, protams, mēs šeit runājam par dzelzceļu un uh, iekšzemes ūdens ceļiem veltītiem projektiem, domājot par inteliģentu satiksmes sistēmu izveidi. Un uh, pieņemot uh, pašreizējo TNT likumdošanu, mēs to uzskatījām par vienu no galvenajām prioritātēm. Domāju, tas ir pareizais ceļš, pa kuru iet nākotnē. raugoties nākotnē, mēs vēlētos, lai tiktu izdarīts lielāks spiediens. Ja mēs esam atvēlējuši 10 miljārdus eiro kohēzijas valstīm, un ir uh, jālēš, ka būs uh, vajadzīgs vēl vairāk cārskatāmības un ka mums būs jātaisno katrs cents, nu tad mums nākotnē vajadzētu būt ambiciozākiem. būtu ieteicams, nu varbūt komisija vēl varētu par to palauzīt galvu, pamantojot, kādēļ ir izvēlēts viens vai otrs projekts. E, varbūt varētu vēl tā garāk atbildēt uz vārdu kāpēc, uz jautājumu kāpēc, e, ka, piemēram, ir ņemts vērā šis vai tas aspekts un tādēļ ir izvēlēts tieši konkrētais projekts. Ja uh, spiediens palielināsies, tad būs vēl lielāka konkurence starp dažādiem projektiem un būtu patiešām prātīgi, ja būtu tāds ļoti labs argumentēts paskaidrojums, kādēļ tika izvēlēts viens vai otrs projekts. Man ir arī viens jautājums Eh, par projektu 130666. Šķiet, ka tur tika piešķirti 7 miljoni eiro Nissan Motors uzņēmumam, lai izveidotu multistandārtu uh, pārkraušanas uh, vietas. Tātad tas ir minēts kā prioritātes projekts uh, numur 13 starp apvienoto karalisti un īriju. Es gribēju pavaicāt, vai eh, līdzfinansējuma procents 50% eh, apmērā ir nepieciešams eh, šai tautsaimniecības jomai, lai izveidotu tādas uzlādēšanas ehm, vietas, kur varētu uzlādēt elektroautomobīļus. Nissan uh, apkalpotās uh, uzlādēšanas uh, vietas Eh, ko tas nozīmēs runājot par eh, tādām stācijām, kur būs divas kontaktligzdiņas dažādu tipu automobīļiem, dažādu tipu baterijām. Kā tas varētu sasaukties ar priekšlikumu par eh, komisijas, ar kom, par komisijas priekšlikumu par alternatīvajām degvielām, kur ir paredzēta tikai viena veidu bateriju uzlādēšanas stacija? Un visu beidzot, gribēju uzdot jautājumu par Swiftly Green projektu. Jūs neko nepateicāt par to, ja varbūt jūs varētu mums paskaidrot, kā īsti to uztvert, eh, kas tas par putnu, ko viņš ēd, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Mrs. Maisner. Maisners kundze lūdzu. Paldies!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 Jā, es varētu izteikties nedaudz kodolīgāk, jo tik uzdot ļoti daudz jautājumu. Protams, mums eh, ir ļoti rūpīgi jāiepazīst ar šo pētījumu rezultātiem, ar to, kādi projekti tika pieņemti, kādi noraidīti. Eh, Krāmerkungs teica, te tik ir vien vienīgi pētījumi, bet šķiet, te ir arī uh, projekti aprakstīti. Es nāku no Vācijas uh, ziemeļiem, un man interesē viss, kas ir saistīts ar ūdeņiem, ar uh, iekšzemes ūdenceļu projektiem. Te ir kaut kādas uh, infrastruktūra finansēšanas Eh, jā, banka, ļoti interesanti priekšlikumi. Tālāk, Helsinku, Tallinas savienojums. Uh, 74. lapusē tas ir minēts, mums vajadzētu saprast, kuri projekti ir uzskatīti par prioritāriem, kuriem ir piešķirts ES līdzfinansējums, un e, vai ir iespējams e, lēst, ka šie projekti patiešām tiks īstenoti, lai nav tikai tādu būvbedru un e, labu ieceru, bet lai tās patiešām arī beigās, lai kaut kas uz tā viss rastos, lai pamati tiktu arī piepildīti. Dominik. Dominika. Jā, pavisam īsi. Jo, nu, ir grūti reizē pateikt visu, kas sakāms kā par gada programmu, tā par daudz gadu uh, eh, programmu. Paldies Sailais Sandrai un uh, arī citiem kolēģiem. Jūs esat īstie eksperti, bet ja runājam par šo saskaņošanu. Tas, kam īpaši pievērsās komisija, tas lai būtu. Lai tātad padomjas un parlamenta atbalstīti projekti netiktu aizmirsti, lai gal beigās tie varētu saņemt atbalstu, lai netiktu, tā teikt, lai gaitā mainīti kriteriji, lai, nu, neizjuktu viss šis um, uzbūvētā šī te konstrukcija un, uh, nu, teiksim, līdzekļus varētu piesaistīt no Connecting Europe Facility, piemēram. Paldies, Žanerika, vien, viens no iemesliem, mm, viena no nelēmēm ir tāda, ka, nu, nevar tā vienkārši politiķim iedot karti un pastāstīt, ka tagad ej tā. Mums katram ir savi apsvērumi, uh, Ehm, ceru, ka saņemsim visu informāciju savlaicīgi, visus plānus, ehm, ko jūs tur esat izkaluši, tā lai mēs spētu norientēties. Ar prieku atdevu tev tavus plānus atpakaļ savulaik, bet tad, kad tu atnāc pie mums ar šiem sējumiem, nu tad mm, man bija cita reakcija. Tārtas pakēkungam. Paldies. Domāju par konkrēt, domājot par konkrētiem projektiem, nu, mēģināšu atbildēt uz vairumu jautājumu, kas šeit īsumā tika minēt. Bet, nu, protams, esam gatavi sniegt jums papildu informāciju līdzās eh, tiem īsajiem projektu aprakstiem, kas eh, nu, tad, tad ir pieejami. Ja vēlaties ko uzzināt vairāk par konkrētu projektu, atbalstīt vai tad, tad, um, uz laiku noraidīt, tad eh, mēs jums šo informāciju esam gatavi sniegt. Nu, par katru jautājumu pēc kārtas. Paldies, eh, Dominika Rikē, par to, ko tu teici par šiem te pamat eh, koridoriem un par tiem koridoriem, kas nav iekļauti šajā kodolā. Nu, tik tiešām esam ļoti rūpīgi sekojuši situācijai. Un eh, šis saskaņošana ir ritējusi. Uh, Eh, diezgan ļoti aktīvi, tā, tā, ar tādu ļoti mikroskopisku precizitāti, eh, bez jebkādiem izņēmumiem, atlaidēm, pilnīgi visām dalībvalstīm ejam pāri tādā ļoti sistemātiskā veidā, vērtējam katru jaunu kravas eh, tātad, sliežu ceļu. Tātad šā, šais plāns jau ir izstrādāts līdz 20. gadam, tā lai Ehm, tā racionāli izlietot mūsu resursus, mūsu iespējas, jo vairākās valstīs eh, ir paredzēts ļoti plaši izvērst eh, kravu pārvadājumu sliežu ceļus. Un eh, tātad, kā jau teicu, šeit nekāda izņēmuma, nekādas atlaides netiek dotas un uh, parlaments iepriekšējā trilogā jau skaidri pateica, kāda ir tā pozīcija, un mēs uh, to esam gatavi respektēt. Nu, protams, šeit ir um, tātad atsevišķi tiesība akti, šī saskaņošanas um, fāze nekādā veidā neietekmē um, šī tiesība aktu būtība, kas uh, paredz šī koridoru kodolu, kodolu tādu mm, nokomplektēšanu Tālāk par vienotajām Eiropas debesīm. Darba programma eh, tika sagatavota eh, vēl pirms eh, vienoto Eiropas debesu otrās fāzes apstiprināšanas. Un es līdz ar to nebūtu pārsteigts, ja šeit kādas mazas neatbilstības varētu būt ieviesušās. Un par to aicinu painteresēties pie mums tuvākajā laikā. Un Kolčeka kungs eh, tātad eh, bija iepriekšējais eh, tātad konkursa izsludinājums. Tagad gatavojam tātad turpmākos darbus un, ja vēlaties saņemt turpmāku informāciju, lūdzu vērsties pie mūsu kolēģiem. Tātad, nu, šis pārmērīgais pieteicēju skaits tik tiešām Mm, summa, kas bija kopumā pieejama 1,3 miljārdi, un mēs saņēmām pieteikumus par 5,7 miljārdiem, un pēc ārējās, eh, ārējā izvērtējuma veikšanas tātad paturējām uh, tikai tos dzīvot spējīgākos. Un, nu, rezultāts tāds, ka neesam bijuši spējīgi atbalstīt eh, vairāku miljārdu vērtībā ļoti vērtīgus, nobriedušus produktus. Un tas viss tikai tādēļ, ka mums nebija budžeta. Igadējās, uz igadējo programmu un atbalstu pasākumiem bija pieteicies no netika ļoti pārmērīgs tātad kandidātu skaits un tur, nu, nebija, nenācās tik ļoti izniekot šīs te labās ieceres. Un esam domājuši par to, kā uh, labot šo situāciju. Eh, esam eh, atraduši pārsimts miljonus eiro, eh, kurus papildus piedāvāt. Nu, varbūt tā būs. Daļai ir man atbild Maiklam Krameram. Nu, šis process ir tāds pakāpenisks, kā jau komitejā esmu vairāk kārt vēstījis, un atbalstiesīgos pasākums tad ir jāīsteno noteiktā laikā. Un Tātad būs, būs tāds eh, maziņš eh, konkursiņš, kur izziņosim, nu, kas piedāvās tādu kā nelielu attelpu eh, tā ir starplaikā starp TNT un Connecting Europe Facility 14. gadā. Kovačeka kungs, jaunajās dalībvalstīs tik tiešām ir ļoti maz tādu reālu konkrētu projektu. No TNT programmas pieredzes varam to teikt pavisam droši. Uh, Eh, tāpēc, ka līdzfinansējuma likmes ir pārmēru zemas. Eh, jaunajās dalību valstīs eh, dalībās daudz labprātāk izvēlas kohēzijas fonda līdzfinansējumu, nevis tentē līdzfinansējumu. Tieši tāpēc parlaments, reaģējot uz komisijas priekšlikumu par cefa, ir tātad īpaši norādījis uz šo 10 miljārdu iespēja, iespējamo mm, pieejamību. Uh, tā lai eh, projekti tiktu īstenoti, tiktu atbalstīti. Un, nu, pēc būtības TNT, eh, nu, šis te mm, funkcija, uzdevumi tiktu pildīti. Runājam par pētījumiem, par, nu, tādiem teorētiskiem pētnieciskiem darbiem, nu, šeit finansējuma ir vēl mazāk. Nu, protams, nu, nedaudz maldinoši tas, ka īstenībā pētījumi uh, varbūt arī atbilstoši mūsu terminoloģijai, mūsu juridiskajai terminoloģijai, arī uh, pilotprojekti. Tā kā 20-25% pētījumi īstenībā nemaz nav tāds, tāds tīra veida papīra darbs. Īstenībā tā, tā, tie, šī ceturtā daļa projekta ir tādi sagatavošanās darbi, priekšdarbi, pilotprojekti. Un, mm, Tas, un šeit finansējums tiek piešķirts tādiem projektiem, kuri ir reālas, tātad izredzes gūt labus rezultātus, un Maikl par to mm, noteikti vēlāk uh, izteikšos vēlreiz. Tālāk. Jā, kā līdzinājās programmās, arī īpaši esam pievērsušies ilgspējīgam transportam, uh, Uh, ostām, uh, dzelzceļam, multimodālam transportam, kā iegadējā tā daudzgadu programmā. Tie ir bijuši ļoti tādi nopietni kritēriji uh, ikvienā atlasē. Un noslēgumā varbūt vēl par um, apvienotajā karalistē īstenoto jaunājumu mm, projektu. Šeit runa ir par to, ka ir jā, tāda nepieciešama demonstrācija, demo versija tam, ka uh, šī tā jaunā metode, jaunā sistēma ir darboties spējīga, ir ekonomiski pamatot un par Swiftly Green. Tas ir viens no tātad uh, šai nāko, šī tā nākotnē gaidāmā koridoru kodola uh, tādiem pilotprojektiem. projektiem un parlaments Aleži ir uzstājis uz uh, transporta draudzīgumu videi, zaļumu, tā teikt, un šeit uh, tad uh, ir paredzēts nāklajā ar demo versiju tam, kā nu, šie, šīs ieceres, šie nodomi ir īstenojami praksē. Nu, lūk, priekšsēdētāji vēlreiz apliecina to, ka esam gatavi sniegt jums turpmāku konkrētāku informāciju par atsevišķiem projektiem vai jau kādām citām šī pasākuma niansēm. Paldies! Esam nonākuši pie mūsu sanāksmes eh, slēgtās daļas, tos eh, klātesošos, kuriem nav eh, tiesība atrasties šajā slēgtajā daļā, lūdzu pamest telpu.